Kolēģi, esiet sveicināti. Lūdzu, jūs ieņemt savas vietas tā, lai mēs varētu sākt darbu. Thank you. So good afternoon and Tātad vēlreiz esiet sveicināti. Pirms eh, ķeramies pie darba un runājam par Eiropas centrāla bankas 16. gada pārskatu. Eh, mums tātad pievienosies priekšsēdētāja vietnieks Viktors Konstancijo. Eh, pirms to darām aicinu apstiprināt darba kārtību šīs dienas sanāksmē. Vai būtu kādi komentāri vai priekšlikumi? tādu nav. Eh, turpinām priekšsādātāju paziņojumi. Pirmkārt, atskaita par notiekošajām iestāžu sarunām. Vispirmām kārtām vēlos eh, runāt par šo vērtspapīriskošanas eh, procesu. 28. martā notika iepriekšējā tātad nesenākā sanāksme. Uh, Eh, Tad tika spriests par STS un CRR par šiem vērtspapīrizācijas jautājumiem, un rezultāts sarunām bija šāds. Līdz likumdevēji pārunāja komisijas priekšlikumu par uh, pusēm, kas ir tiesīgas piedalīties vērtspapīrizācijas tirgu, un vienojās uh, izstrādāt mandātu komisijai, lai tā precizētu savu priekšlikumu, kā arī neoficiālo dokumentu par šīm te piedalīties tiesīgajām pusēm. Uh, un gala rezultātā izstrādāt priekšlikumu par šīs te homogēneitātes, jeb šo viendabības kritērijiem. Un tika izskanēja priekšlikums arī par šo te stresa testa nolikumu sagatavošanu. Un jautājumi, kas vēl joprojām nav atrisināti, ietver due diligence jautājumu. Un visbeidzot izskanēja priekšlikums liekt atkārtotu vērtspapīrizāciju noteiktās situācijās. Ierunājot par CRR, šeit rezultāts bija šāds. Par uh, IBAN pilnvarošanu izstrādāt tālāku, uh, tālākus noteikumus uh, kapitāla prasību noteikšanā, uh, pamatojoties uz iekšējā tātad uh, reitinga. Uh, un tika apstiprināta arī iespējamo starpnieku datu izmantošanas kārtība. Uh, Tāpat arī eh, tika panākta vienošanās par eh, mazo un vidējo uzņēmumu eh, funkcijām un iespējām atpirkošanas tirgu un īpašiem nosacījumiem, kas attiektos uz institucionāliem investoriem. Komisijai tika uzdots izvērtēt, vai gadījumā institucionālie investori uh, var izmantot noteiktus finanšu instrumentus, tos ar skaidru naudu saistītus finanšu instrumentus. Tika runāts arī par vairākiem citiem politiski delikātiem jautājumiem ar mērķi panākt jau drīzumā vienošanos atbilstoši Bāzēlas komitejas sagatavotajiem, sagatavotajiem priekšlikumam. Nu, lūk, tas bija pirmais trialogs, par kuru vēlējos jūs informēt. Tālāk ir otrais piektais uh, naudas apmazgāšanas apkarošanas direktīvas pārskatam veltītais uh, trialogs, kas notika pirms pāris dienām, pagājušajā nedēļā, uh, kā padome, tā parlaments pie, vēl atgriezīsies pie šī jautājuma, kad komisija izsniegs jaunāko vērtējumu par ekonomisko pamatojumu un iespējamos tālākās attīstības scenārijiem. Tālāk finanšu tātad izmeklēšanas struktūra. Šis priekšlikums komisijai ir uzdot sagatavot tātad likuma projektu par FIU, Financial Intelligence Unit, nolikumu sagatavošanu finanšu nelikumību izmeklēšanā. Tostarp komisija tika uzdots izvērtēt iespējamus sliekšņus. Tālāk par priekšapmaksas kārtēm arī tika runāts iespējamām sankcijām nelikumību gadījumā. Uh, un padomi izrādīja gatavību piekrist atsevišķiem eh, parlamenta priekšlikumiem, un mūsu atbildīgajai darba grupai esam uzdevuši turpināt darbu. Visbeidzot, tika turpināts eh, darbs 5. Eh, aprīlī, un trialogs noteikti turpināsies jau nākamnēnes 10. maijā ir paredzēta nākamā tikšanās. Tik tālu pār tehniskajiem trialogiem, nu, varam turpināt un ķerties pie mūsu šīs dienas galvenā punkta. Pirmkārtām tātad vēlos no sirds sveikt Vitoru Konstancijo, Eiropas centrāla bankas priekšsādātāju vietnieku. Paredzam, ka atkal raisīsies interesanti un aizraujoša saruna. ECB savā vietnē šodien, burtiski pirms pāris minūtēm, publicēja savu pagājušā gada pārskatu, kur tātad izvērtēja pagājušā gada veikumu. Uh, Ah, un arī tātad paudu savu vērtējumu par Eirozonā notiekošo un tendencēm. Un ah, priekšsētājs Dragi 4. aprīlī priekš, mūsu priekšsētājiem Tajānī nosūtīja šo savu vēstuli, mm, kura mm, apliecināja gatavību uzklausīt mūsu pozīciju pār šo vērtējumu. Eh, Ramons Tremosa, mūsu kolēģis, eh, nesen sagatavoja tātad savu eh, atzinumu Un pagājušajā nedēļā šis teksts jums ir nosūtīts, ceru, ka jums tas ir. Un saskaņā ar 284. pantu pamatlīgumā, e, kā CB gada pārskats, tā tad ir jāiesniedz parlamentā izvērtēšanai, un tad ekon komiteja sagatavo savu sakotnējo vērtējumu. Gala rezultātā S&D, cik es saprotu, kolēģi nozīmēs atbildīgo referentu. Un Tātad, kā ir paredzēts mūsu noteikumos, sāksim ar vicepriekšsēdētāju kunga uzrunu, nevairāk kā 15 minūšu garumā, pēc tam īsa jautājuma un atbilžu sesija, 5 minūšu kopgarumā. Mums jau ir nokomplektēts runātāju saraksts, ko politiskās grupas ir apstiprinājušas. Tā kā Tas pagaidām viss no manas puses. Dodu vārdu vicepriekšsādātāju kungam. Tiešām liels prieks, ka varam ar jums tikties eh, nu, tādā eh, nedaudz optimistiskākā gaisotnē, jo Eiropas Savienības tautsēmniecība eh, iet uz priekšu rūkdama. Tā kā klausīsimies, ko jūs mums vēstīsiet. Paldies priekšsēdētāji, eh, cienījamie eh, Ekonomiskā monetārā lieta komitejas locekļi. Man ir paties gods būt jūsu priekšā un eh, prezentēt Eiropas centrālbankas 16. gada pārskatu. Tas ir būtisks instruments tajā atbildības sistēmā, kādu prezumē demokrātiska iekārta. Un šī atbildība nozīmē ne tikai to, ka mēs vienkārši uzliekam uz papīra savus vērtējumus, savu skatījumu, Tas ir mehānisms, kas ļauj mums atskaitīties Eiropas Savienības pilsoņu priekšā. Mēs ārkārtīgi nopietni uztveram Eiropas parlamenta lomu. Jūsu vērtējums ir tikai pirmais solis tādā plašā, atklātā izvērtēšanas procesā, un esmu pārliecināts, ka mūsu šīs dienas dialogs kļūs tālāk par daļu no jūsu darba tālākā procesa. Mēs ļoti vēlamies la, godam izpildīt to demokrātisko mandātu, ko, kas mums ir uzticēts. Eiropas eh, centrāla banka ir neatkarīga struktūra, neatkarīga no politiskām ietekmēm, eh, bet tā eh, nes politisku atbildību un juridisku atbildību pār savu mandātu izpildu. Un kā tas ir ierasts, mēs arī šodien publicējam savu atbildes reakciju uz jūsu paustā vērtējumu par mūsu iepriekšējo gadu pārskatu. Uzsākot šo sārunu, īsumā pieskaršos atsevišķiem lēmumiem monetārās politikas jomā, kas pieņemti pagājušajā gadā, un to, kā mēs esam centušies noturēt cenu stabilitāti. Uzsvēršu to, cik eh, joprojām liela ir eh, stabilas finanšu sistēmas eh, nozīme. Atgūšanās Eiropas monetārajā zonā 16. gadā turpinājās, rēģējot uh, Uh, uz uh, smagākiem laikiem un, un grūtiem atbildīgiem lēmumiem, ko pieņemam iepriekš. Uh, pasaules ekonomika kopumā atguvās no tādas akūtas nestabilitātes epizodes, kas savukārt radīja plašus tādus pesimismu viļņus par saimniecisko attīstību pasaulē un par centrālo banku spēju kopumā efektīvi vadīt uh, Mm, ekonomiskā un monetāro politiku. Tātad turpinājās arī tātad plaša patēriņa preču cēnu kritums un tikai un vienīgi lielā mērā pateicoties mūsu pieņemtajiem atbildīgajiem lēmumiem par spīti skeptiķu un nelabvēļu komentāriem makroekonomiskā situācija ir uzlabojusies un konstatējama pozitīvus jaunumus vienu pēc otru. Deflācijas risks izrādījās nematerializējās, IKP pieaugums ir ļoti stabils, 1,7% pagājušajā gadā, šī gada pirmajā ceturksnī sabiedrības noskaņojums ir sasniedzis augstāko pozitīvo atzīmi kopš 2011. gada. Bezdarbs nav bijis tik zems kopš 2009. gada māja, vairāk kā 4,5 miljoni uh, jaunu darba vietu ir aizpildītas salīdzinot ar laiku pirms trīs gadiem. Mūsu veiktie pasākumi ir mazinājuši arī sadrumstalotību, fragmentāciju dalībvalstu starpā, IKP izaugsmes un inflācijas likmju, tātad šis te diapazons ir tik šaurs kā nekāda kopš monetārās savienības izveides. Ja runājam par uh, pasākumiem, kurus uh, ieviesām 16. gada martā, varam tagad sacīt, ka darbiņš ir labi padarīts. Esam izveidojuši tādu jaunu, vērā ņemamu spilvenu, kas ir kā, kā, kā mm, pamats, kas amortizē dažādus ārējus triecienus. Un 16. gada maijā nolēmām tātad uh, paplašināt aktīvu iepirk, iepirkšanu līdz pat 17. gada decembrim. Uh, Uh, samazināt apmērā 60 uh, miljārdu eiro uh, apmērā mēnesī, sākot ar šī gada aprīlī, lai mazinātu uh, riskus cenu stabilitātei. Finansēšanas nosacījumiem šie nepieciešamie garantējošie uh, faktori uh, ir apmēram 2% vidējā termiņā. Pagājušā gada marta apstiprinātie pasākumi ir pozitīvi ietekmējuši finanšu apstākļu uzlabošanos, tie ir uh, nodrošinājuši to, ka arvien samazinās banku aizdevumu šīs tā, apvienotās caurmēra procentu likmes, likmes kredītiem nefinanšu uzņēmumiem, kā arī hipotēkām ir sasniegušas vēsturiski zemākos, zemāko līmeni. Un kopš 14. Gāja, gada māja tas ir laika, kad pieņēmām lēmumu par kompleksiem pasākumiem nu, restruktūrizācijai monetārajā politikā un tātad kreditēšanas sekmēšanai. Tātad likmes, aizdevuma likmes ir, samaz, ir, ir, ir sasnieguši 120 bāzes punktus aizdevumiem uzdevumiem un apmēram 110 bāzes punktus hipotēkām. Līdz ar to pieaug, būtiski pieauguši kreditēšanas apjomi, uh, 17. Eh, gada februārī, 2% 17. gada februārī, 2,9% 14. gada mājā ierunājam par hipotekām un mājasēmniecību kreditēšanu, tad no mīnus 0,1% līdz 2,3% šajā pat periodā. Ierunājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir Eiropas eh, Savienības tautsēmniecības mugurkaus, tie ir uh, Mm, guvuši vērā ņemamu atbalstu, viņu iespējas piekļūt finansējumam ir kļu, stipri paplašinājušās, aizņemšanās izmaksas ir samazinājušās par apmēram 40 bāzes punktiem kopš 16. gada māja un par 180 bāzes punktiem salīdzinot ar 14. gada māju. Pagājušā gada nogalē šī saimnieciskā atgūšanās bija visiem acīm redzama, aptverot arvien jaunas tautsaimniecības nozars, nodrošinot izaugsmi uh, plašos tautsēmniecības sektoros. Dati par sabiedrības noskaņojumu liecina, ka pirmajā ceturksnī šajā gadā izaugsmes tempi pieaugs. Tomēr finanšu krīzes laiku šis morālais un emocionālais mantojums joprojām nav izzudis. Mm, ir tiek turēti lieli līdzekļu apjomi, un inflācijai ir, ir, ir joprojām liela šī pieauguma rezerve kaut arī tātad kopējais inflācijas rādītājs ir samazinājies no 2% uz pusotru, un tātad inflācijas pamata rādītāji ir samazinājušies no 0,9 uz 0,7. Mēs tomēr esam brīdinājuši un brīdinām tagad, ka headline inflation, tātad kopējā inflācijas rādītāji var samazināties martā, aprīlī, ņemot vērā tātad pamata izēvielu cenu situāciju Ja runājam par šo te underlying inflation, pamata inflāciju, tad šeit eh, rādītāji nav tik pozitīvi. Eh, darba samaksa un darba samaksas līmenis vēl nereaģē uz, uz pozitīvajiem uzlabojumiem eh, tāpsainiecībā kopumā un saskaņā ar mūsu prognozēm paredzam, ka 19. gadā šī inflācija šajā kategorijā sasniegs 1,7%, pieņemot, ka uh, pamata inflācijas likme būs 1,8% un darba samaksas pieaugums 2,4%. Paredzētais darba samaksas pieaugums atbilstoši pamata scenārijam ir absolūti nepieciešams, lai mūsu izaugsmas un inflācijas prognozes realizētos 19. gadā. Kaut arī īstermiņa par inflācijas prognozes var būtiski mainīties atkarībā no energoresursu un pārtikas cenām. Vidējā termiņā inflācijas rādītāji jūs neapdraud nekādi būtiskārēji faktori. Viss šai ziņā ļoti lielā mērā ir atkarīgs no atbalsta pasākumiem monetārajā politikā. Un kaut arī mūsu monetārā politika galvenokārt ir vērsta uz cenu stabilitātes nodrošināšanu, Eiropas centrālbankas uzdevumos cits starpā ietilpst arī uh, Uh, sistēmisko risku uh, identificēšana un uh, novērtēšana eirozonā. Un mūsu ikgadējā pārskatā mēs norādām uz četriem būtiskākajiem riskiem. Pirmkārt, var tātad risks, ka būtiski pieauga risku prēmiju apjoms pasaulē, ņemot vērā politisko nestabilitāti un nedrošību. Uh, un šī sastarpēji pastiprinošā negatīvā tendence var, var tur, turpmāk pasliktināt situāciju, novedot pie zemām procentu likmēm un zemes nominālās izaugsmes. Šī politiskā nedrošība apdraud iesaldē reformu centienus. Uh, kā rezultātā var pieaugt parāda līmeņi noteiktās valstīs un reģionos. Ir nevien par likviditātes risku, tas pieaug investīciju fondu nozarē, kas strauji aug un var pārcelties uz finanšu, uz plašāku finanšu sistēmu. Ja nerunājam par sistemiskiem riskiem, Eirozonā kopumā mēs pievēršam ļoti lielu vērību riskiem, kas var izpausties valstu un nozaru griezumā. Uh, Uh, ir nepieciešami precīzi mērķēti makroprudenciālie politiskie instrumenti, lai uh, tā ķiru ar ķirurģisku precizitāti novērst atsevišķus riskus uh, tieši Eirozonā, kur tā ir kopīga Eiropas centrāla banka un dalībvalstu atbildīgo iestāžu atbildība. Tas nozīmē, ka šeit mēs varam un noteikti strādāsim roku rokā ar dalībvalstu bankām. Uh, īstenojot savu mandātu. ECB nostiprināja savu tieši šo te makroprudenciālās uh, spe, politikas spēcināšanas uh, pozīciju 16. gadā un mm, kopš uh, šo mandātu saņēmām riski tiek menedžēti, raugāmies, lai pretcikliskus tādus drošības mehānismus uzturētu rezervē. Eh, tas atbilda, tas atbilst eh, dalībvalstu atbildīgo amatpersonu pozīcijai un norādēm. Caurskatāmība šajā makroprudenciālajā jomā eh, noteikti mm, tātad ir vairojusies, ņemot vērā to, ka pagājušā gada martā izdevām savu ECB macroprudential bulletin, tātad apkārtrakstu, kurā izklāstījām savu pozīciju. Uh, Savā uh, gada pārskatā norādām arī uz tām darbībām, kas nepieciešams, lai pārvarētu šīs vēl joprojām atlikušās uh, krīzes uh, ietekmes un, un, un, un tendences, kādas ir vērojamas Eirozonā kopumā un dalību valstīs. Bankām ir jāspēj koriģēt savus biznesa modeļus, lai efektīvāk darbotos zemu procentu likmju apstākļos, un kā precīzi izklāstām šeit, uh, Eh, katrai bankai ir rūpīgi jāpārvērtē sava eh, darbības stratēģija, eh, rēķinoties ar tātad pārmaiņām iespējamām tirgu, bankas var tikt pārpirktas, tās var saplūst. Un sāpīgs jautājums joprojām ir, ir tā dēvētie sliktie kredīti, non-performing loans. Un šeit nepieciešama koordinācija Eiropas Savienības līmenī, kaut arī tai reālajai darbībai jābūt, jāizpaužas uh, dalībvalstīs konkrēti. Ir noteikti atbalstām un aicinām izstrādāt tātad tā, tā, kapitāla pārvaldības uzņēmumu, darbības regulējumu, un tas ir būtiski nepieciešams arī mikroprudenciālajā tiesardzības līmenī. Ja runājam par finanšu regulējumu, šeit Eiropas centrāla, centrāla banka dod savu ieguldījumu kā starptautiskā tā Eiropas līmenī. Uh, lai efektīvi nodrošinātos pret makro un mikro dažādiem riskiem. 16. gadā Bāzēlas banku pāraudzības komiteja pieņēma lēmumu par procentu likmju riska tātad menedžēšanas nolikumu izstrādi vērtspapīriskošanas kontekstā. Tādā vērtais tilāk Um, un ir notikušas arī uh, tātad uh, atklātas uh, apspriešanas, konsultācijas par šīm informācijas atklātības normām, kādas tās varētu būt. Un, nu, kad Bāzeles trešā pakete tuvojas finiša taisnai, pārvaldnieki un tātad atbildīgā pāraudzības struktūra ir gatava tātad šo, šo finiša taisni veikt. Uh, Mm, un tad jau ķerties eh, pie šo plānu īstenošanas. Šī gada eh, janvārī eh, pārvaldības struktūra oficiāli pieņēma zināšanai Bāzeles struktūras paveikto, un kaut arī ir nepieciešams vēl zināms laiks šo reformu ieviešanai praksē. Tas notiks jau tuvākajā laikā ir būtiski, lai eh, šajā, šie pēckrīzes remonta darbi un uzlabojumi tiktu pabeigti pilnā mērā, un Eiropas centrāla banka noteikti nepagurstoši strādās, lai tas notiktu. Es četros gados esam arī Eiropas līmenī panākuši būtisku eh, progresu, ir eh, izveidota banku savienība, un šobrīd ir mm, būtiski veikt tos atlikušos nepieciešamos soļus, lai šīs banku savienības būvniecība uh, varētu tikt oficiāli pabeigta. Eiropas centrāla banka ir palīdzējusi atbilstoši savam mandātam šajos centienos, un šeit tā tad ir intensīvāk jāstrādā, lai tālāk jau Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēmu izveidot, kas kalpotu kā tāds rezerves drošības mehānisms vienotajā tātad šajā tā finanšu glābšanas fondā Single Resolution Fund tādā veidā mazinot riska līmeni kopumā. Tā dos būtisku ieguldījumu banku regulējumā, efektīvā pāraudzībā, kaut arī joprojām vēl ir atsevišķās jomās nepieciešama tālāk darbība. Šie uzlabojumi banku regulē, regulējumā noteikti, te noteikti noderētu arī turpmākie papildinājumi finanšu infrastruktūras uzlabošanā, finanšu tirgu, labākā struktūrēšanā un uh, arī uh, tātad uh, kapitāla tirgus savienība mm, drīzumā sāks darboties, sekmējot investīciju pieplūdumu, finansiālo un makro stabilitāti, ļaujot efektīvāk īstenot mūsu monetāro politiku eirozonā un ļaujot efektīvāk pielietot makroprudenciālos instrumentus tā, vēl tālākā mērā nodrošinot šo te stabilitāte un izaugsme arī nebanku tātad finanšu institūciju līmenī. Un noslēgumā rezumēšu tātad Eirozona 16. gada garumā ir apliecinājusi stabilitāti, izaugsmi, atgūšanās ir, ir, ir kļuvusi stabila un neatgriezeniska. Un šobrīd ne, nav nepieciešami būtiski, būtiskas korekcijas mūsu politiskajā tātad, pozīcijā. Uh, Cikliskie nosacījumi ir uzlabojušies, tomēr bez atslābuma, bez kavēšanās ir jādomā par to, kā nostiprināt mūsu tātad, tātad monetārās savienības pret krīzes instrumenti. Rīt mēs būtu atzīmējuši Emilio Kolombo, kādreizēja Eiropas parlamenta priekšsēdētāja 97. dzimšanas dienu, un atgādināšu jums kādus vārdus, ko viņš sacīja pirms apmēram 40 gadiem. Mums nav iemesla atslābt, eh, domājot par šī brīža stāvokli Eiropas Savienībā, neskatoties uz pūlēm, ko esam ieguldījuši. Eh, mūsu pūliņiem eh, reāla atdeve būs tikai tad, ja spēsim kopīgi rast mm, īstos risinājumus šīs dienas aktuālajām problēmām un sarežģījumiem. Uh, lai šie Emilio Kolombo vārdi ir kā ceļamaize mūsu tālākajā darbā, nodrošinot eh, stabilitāti un pārticību mūsu uzņēmējiem un pilsoņiem. Paldies! Paldies! Paldies arī par šo vēsturisko atgādinājumu. Tagad pārējiem pie jautājumiem un atbildēm. Aicinu kolēģis ievērot eh, atvēlētos uh, laika uh, ierobežojums. Vispirms Zigfrīds Murašāns, EPP. Thank you very much, Mr. President. Vice... Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, kungs. Paldies, ka ieradāties un prezentējāt mums e, šo gada pārskatu. Protams, ka monetārās politikas e, aktivitātes no ECB puses ir atstājuši pozitīvu ietekmi uz kopējām e, finansēšanas iespējām un ekonomisko situāciju Eiropas Savienībām. Tagad tiek prognozēts, ka Eirozonā tiks sasniegts plānotais vidējā termiņā, bet neskatoties uz to, bankas priekšsarētais Dragī kungs nesen sacīja, ka ECB neplāno mainīt savu apņemšanos, iesaldēt likmes, vismaz līdz kvantitatīvās eh, veicināšanas eh, pasākumu beigām 17. gadā Tā viņš sacīja pagājušā nedēļā. Mans jautājums ir tāds. Kad jūs plānojat, ka Eirozona varēs pati sevi uzturēt bez monetārās politikas atbalsta, kā tā pēdējā laikā ir saņēmusi? Un ko mēs varam sagaidīt, kādu rīcību no ECB puses? Un kādu ietekmi jūs prognozējat eh, no tirgus puses? Otrs jautājums pašreizējā aktīva iepirkšanas programma, ko veica ECB, dažas dalību valstis tās, to izmanto, lai izvairītos no reformām, kas ir nepieciešams. Līdz ar to rodas pretējs efekts plānotājam. Kā jūs skatāties uz šīm sektoru um, kropļojušām ietekmēm, kas ir aktīvi iepirkuma programmai? Un Komisijas vicepriekšsēdētāja Dombrovskis kung, kungs runājis par budžetu izveidi eh, Eirozonai atsevišķu budžetu. Un dažas dalībvalsts eh, uzskata, ka tam ir nepieciešams līguma grozījumi. Ir arī kolēģi, kas runā par Eiropas valūtas eh, fondu izveidi. Mans jautājums arī tāds. Vai varat sniegt mums pārskatu par esošajām diskusijām ECB ietvaros un kāda varētu būt ietekme atsevišķa budžeta izveidei ECB, eh, Eirozonai un Eiropas val valūtas fondu izveidi? Nu, tas liels izaicinājums trim minūtēm, bet, nu, mēģiniet. Vispirms attiecībā uz to, eh, kā, cik piemērota ir mūsu uh, Eh, politikas nostāju. Es teiktu, ka ja mēs nemainām savu nostāju, tad mēs uzskatām, ka šī nostāja ir pamatot. Mēs vērojam notiekošo, kāda data ir pieejama. Otrakārt, tās prognozes, kas tikko tika publicētas šiem skaitļiem, kur 2019. gadā būs 1,7%, tas viss ir atkarīgs no vairākiem pieņēmumiem, protams. Uh, Un viens no šiem pieņēmumiem ir tāds, ka monetārā politika paliek nemainīga, jo tehniski šajās prognozēs tiek izmantota konstantā maiņas likme un prognozējam, kāda ir tirgus reakcija uz nākotnes tendencēm. Ja mēs paskatāmies šajā līknē, kāda ir tirgus eh, sagaidītā attīstība, Tātad, tā, ko ietekmē mūsu lēmumi, tad, tad tikai 2020. gadā e, šie rādītāji kļūtu pozitīvi. Tā kā, nu, zinām, pieņēmumi tur ir spēkā. Līdz ar to ir svarīgi uzsvērt, ka prognozes ir atkarīgas no tā, kā turpinās monetārais atbalsts, kas ir vērā ņemams. Un kā jau es sacīju, Mēs jau esam arī ierēķinājuši šo krītošo um, inflāciju, pamatinflāciju. Um, bezdarba līmenis uh, ASV, piemēram, kritās, bet algu kāpums nenotika. Tika gaidīts, gaidīts, un tikai nesen sākās šī augšupēja. Mēs saskaramies ar līdzīgu problēmu, bet prognoze paredz zināmu pātrināšanu un palielinājumu arī izmaksās par darba vienību. Nu, par otro jautājumu jāsaka, es tā īsti nedomāju. Mēs lielākoties iepērkam uh, valsts obligācijas, kas ir kā salīdzinošais rādītājs um, citiem vecpapīriem, un mums ir arī eh, korporatīvo obligāciju iepirkumu eh, programmā mēs iepērkam uh, no simtiem dažādu izdevēju. Uh, līdz ar to mums nav tāda liela ietekme sektorālā skatījumā. Kas attiecas uz kapacitāti ESM, uh, šobrīd nav konkrēti priekšlikumi, mēs neesam iesaistīti nekādās diskusijās par tiem. Es vienkārši atgādinu, ka budžeta kapacitāte Eirozonai ir viens no punktiem, kas pieminēts 5 priekšsarētā ziņojumā, kuru mēs atbalstam tā kā tas ir publiski zināms. Un šajā ziņojumā nav nekas runāts par ESM tālāk attīstību. Paldies sociāldemokrātiem! Pervaš Berenš. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja vietnieka kungs. ECB igada ziņojums. Es tur saskatu daudz kā ļoti laba. Uh, runājot arī par um, budžetu un uh, arī deficīta samazināšanos, par uh, mērtiecīgu investīciju atbalstīšanu un arī uh, uzņēmumu finansējumu bet tāpat konstatēju, ka ziņojumā jūs pievēršaties tam, kas notiks nākotnē, kādai ir jābūt nākotnes finanšu struktūras uzbūvēji, uzraudzībai un arī makro uzraudzības politikai. Vai jūs varētu mums kaut ko vairāk pastāstīt? Kāds ir jūsu redzējums par šīm debatēm? Vai tās būs atvērtas debates? Komisija nu pat ir arī sagatavojusi konsultatīvo dokumentu, kas mums ir ļoti vērtīgs. Un, ja jūs man atļausiet vēl vienu papildu jautājumu. Jāsaka, Transparency International uh, publiskoja ziņojumu, kur tika izvērtēti dažādi riski un arī jūsu institūcijas darbība, un tika teikts, ka runājot par institūcijas darbiniekiem, ka, piemēram, valdes locekļi var arī strādāt privātos uzņēmumos, tas neatbilst centrālo banku ētikas kodeksam kopumā. Gribēju pavaicāt, vai jūs varētu kaut kādā veidā reaģēt uz šo Transparency International ziņojumu. Paldies! Merci bien de, de, de vos questions. Euh. Paldies par jūsu jautājumiem. Atbildot uz pirmo no tiem, mēs sagatavojām ļoti ilustrējošu, ļoti plašu atzinumu par komisijas paziņojumu tekstu. Un es gribēju arī teikt, ka mēs vēlamies atzīt to, ka šis makro uzraudzības ietvers ir ļoti svarīgs, arī runājot par EMS kopumā. Nu, tā nav tāda mazsvarīga detaļa, jo izveidojot uh, šo ietvaru, mūsu banka arī ieguva pilnvaras mikro uzraudzības jomā. Un Jaunajā konsultāciju dokumentā tas pat nav minēts. Es gribēju vienkārši to uzsvērt, lai be, tātad ECB varētu būt makro uzraudzību veicoša iestāde. Un, ja mēs runājam par centrālajām bankām valstīs, Tātad to e, locekļu, valdes locekļi ir bijuši ievēlēti arī makro uzraudzības padomē. Un runājot par dažādiem instrumentiem, kas tiek izmantoti makro uzraudzības politikā, tie ir jāizstrādā. Un būs arī jāprecizē otrā pīlāra saturs. Un šai precizēšanai nevajadzētu tikt attiecinātai uz makro uzraudzības apsvērumiem kas galvenokārt tiek vērsta, lai izvērtētu individuālu finanšu institūciju riskus. Gribēju teikt, ka šis precizējums patiešām ir ļoti svarīgs, lai nodalītu atbildību starp uh, mikro uzraudzības veicēju un uh, citiem institūtiem. Mūsuprāt, tas ir patiešām svarīgi. Un ir sagatavots arī paziņojums. Uh, to sagatavoja komisija un, un arī no savas puses. Tātad tas bija viss, ko es varēju tagad komentēt. Paldies. Ā, par otro jautājumu saka Konstancija kungs. Es atvainojos. Ļoti, ļoti lakoniski. Mēs esam sazinājušies ar um, Transparency International, ECB pārstāvi ar šo institūciju tikušies gana bieži. Un ziņojumi ir balstīti uz konkrētiem faktiem. Mēs pat esam piedalījušies uh, sabiedriskās diskusijās, atklātās diskusijās arī uh, ar Korejas kungu, valdes priekšsēdētāju, un mēs patiešām esam gatavi ar viņiem veidot dialogu, un uh, ziņojumā ir arī minēti daudzi pasākumi, kas tika ieviesti, lai garantētu augstāku caurskatāmības līmeni. Un, ja mēs runājam par valdes uh, locekļiem, ir noteikts termiņš Tātad, ja viņi beidz savu darbību valdē, ir noteikts konkrēts laiks, uh, uz kuru viņi nedrīkst tātad, uh, sākt strādāt kādā privātā uzņēmumā, finanšu uzņēmumā. Ir arī vienošanās ētikas kodeks, kurā ir minēts viens gads kā šis uh, atcelšanas periods, ja tā drīkstētu teikt. Ja mēs runājam par, šiem, par uzraudzības padomus locekļiem, te ir paredzēti divi gadi likumdošanā. Mēs tā tad eh, pie visa tā strādājam, mēs to visu analizējam, un ir jāievēro noteikumi visiem arī augstākajiem valdes locekļiem ECB. Paldies! ECR, e uh, EKR e grupas vārdā Bernts Luke. Thank you very much. À, ah, paldies! Runāšu vāciski. Thank you. I will speak in German. Ich möchte jetzt Vispirms vēlētos papildināt ja, e, to, ko, ko jūs e, jau sacījāt attiecībā uz Murašanu kungu jautājumu par inflācijas prognozēm. Ja es pareizi jūs sapratu, tad šobrīd publicētās inflācijas prognozes balstās uz pieņēmumu, ka īstermiņa, īstermiņa uh, Eh, likmes paliks negatīvas līdz 2020. gadam. Es pieņemu, ka jūs esat veikuši sensitivitātes analīzi, piemēram, vai eh, jūs to varat paust kā elastīgu pieeju, kā būtu prognozējuma inflācija, ja īstermiņa procenti būtu par vienu procentu punktu augstākas. Cik sensitīvi ir eh, jūsu prognožu rezultāti? Vai var runāt par monetāru kontrakciju? Runāt. Mans otrs jautājums attiecas uz sauktajiem eh, sliktajiem kredītiem. Jūs par šo problēmu jau runājāt, jūs sacījāt, ka iespējams eh, būtu izveidot tādu slikto kredītu banku, kas eh, pārvaldītu šos aktīvus, tā kā tā es jūs maz sapratu. Jautājums, kurš šādā gadījumā uzņemsies risku? Mums bija pētījums, ko organizēja mums kolēģis Helvih kungs, un e, tur bija secinājums, ka vajadzētu e, šādā gadījumā e, nodokļu maksātiem uzņemties šo risku, bet e, tika izteikts brīdinājums, ka principā šo atbildību būtu jāuzņemas bankām. Kāda ir jūsu situācijas, eh, kāds ir jūsu situācijas vērtējums? <clears throat> Thank you very much. On the first question, uh, did... Vispirms par pirmo jautājumu. Tehniskais pieņēmums attiecībā uz inflācijas prognozēm ir vienkārši ņemam no tirgus īstermiņa vidējā tirmeņa likmes. No tirgus tātad. Tā prognozēšanas sākumā mēs pat apsvērām fiksēt likmes, kāds tās bija prognozēšanas sākuma punktā. Sākām pirms trim gadiem, ja nekļūdos, izmantot eh, tirgus eh, sagaidītās likmes. Tā, lai nesasaistītu sev eh, rokas, mēs, protams, esam atkarīgi no datiem, kurus saņemam. Un es jau minēju, ka jā, tik tiešām situācija ekonomikā mainīsies un būs kādi um, signāli, ka kaut kas ir jāmaina, tad mēs arī pielāgosim savus prognozes. Tā mēs esam darījuši arī līdz šim atkarībā no pieejamiem datiem. Man nav zināms nekas par simulācijām vai kādiem citiem rezultātiem. Mēs citā kontekstā esam veikuši simulācijas attiecībā uz to, kā eh, procentu likuma pieaugums ietekmēs bankas bet ne uz makroekonomisko modeli. Nu, varbūt personāls to ir darījis. Es katrā ziņā pats neesmu informēts par kādiem konkrētiem skaitļiem šai kontekstā. Par sliktiem kredītiem. Es vēlos eh, palabot jūs eh, sacīto. Es neteicu, ka ir nepieciešama tāda Eiropas līmeņa slikto kredītu banka. Nevienā no manām runām divās vismaz es pēdējā laikā esmu izteicies, ka daudz piemērotāk būtu izveidot tādu Eiropas eh, plānu, lai harmonizētu šīs lietas. Un tad organizēt eh, šīs aktīvu pārvaldīšanas kompānijas eh, dalību valsts līmenī. Jo gal galā tā ir Eiropas līmeņa problēma un milzīgi arī šī ēna, tas met uz Eiropas banku sektoru. Tas ir kā precizējums. Kā jūs noteikti labi zināt, aktīvu pārvaldīšanas uh, kompānijas īrijā, Spānijā uh, un arī citur ir ļoti veiksmīgi izmantotas, daudz kur pasaulē. Starptautiskais valodas fonds uh, to vienmēr iesaka, lai varētu ievērojami samazināt slikto kredītu apjomu, ir jāizveido aktīvu pārvaldīšanas kompānijas. Kas, ja ir rūpīgi un pareizi izveidotas, nedod negatīvus rezultātus. Viņi cenšas strādāt ar aktīviem, pārdot tos, uh, Un situācija banka sektora uzlabojoties, un tad, kad var sniegt labāku atbalstu atvesošanas procesam, tad pat šis process jau dzīs uz augšu aktīvu cenu un uzlabosies arī šo uzņēmumu darbību. Jūs redzat, ka e, īrijā tieši tā notika. Auga cenas uz šiem sliktiem e, kredītiem, tā kā tas nav tikai kontekstā ar um, zaudējumu sadalījumu. Protams, ka sākotnēji ir zaudējums. To uzņemas bankas, protams. Un tad viņi aktīvus par konkrētu cenu nodod tālāk. Jā, bet uh, jautājums bija, kuram ir jāuzņemas riskam? Ku, kam ir jāuzņemas uh, šo aktīvu pārvaldīšanas kompāniju AMC riski? Tas ir akcionāru, gan publiskai, gan privātai. Slovenijā tur tas viss ir publiski, piemēram. Zagrebnamē ir 51% no kapitāla ir privāta un 49% publiskais. Bet kā jūs zināt, kapitāls viņiem ir salīdzinoši mazs, salīdzinot ar bilances apjomu, eh, kas šīm iestādēm tad ir. Jā, paldies! Alda grupas vārdā Nils Torvalds. Paldies priekšsēdētāji, paldies vicepriekšsēdētāji kungam par to, ka pievienojaties mums šo pēcpusdienu. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Joprojām ir nepieciešams struktūrālās reformas īstenot Eirozonā, gan kopumā, gan arī tīpaši atsevišķās dalību valstīs. vai ECB ir instrumenti pieejami, lai varētu e, šo problēmu risināt, ja tas vienkārši tiek atstāts malā. Otrs jautājums ir teorētiskāk interesantāks. Par savstarpējo atkarību no struktūrālām reformām un e, produktivitāti. Protams, ka produktivitāti var mērīt dažādos veidos Dažkārt var vienkārši eh, sadalīt eh, atalgojumu pret darba rezultātu. Bet eh, pēc Bank of England prezentācijas pārstāvis parādīja vairākus skaitļus par Eiropas valstu produktivitātes skaitļiem, un tie visi bija lejupējoši. Kāda secinājuma varētu būt ECB par šādu veidu attīstību? Paldies! Par pirmo jautājumu e - ECB instrumenti. Nu, mums nav šādi instrumenti, protams. Mums ir tikai monetārā politika. Bet radot eh, labvēlīgus finanšu apstākļus, mēs uzlabojam situāciju un esam veicinājuši atvesaļošanos, kam vajadzētu savukārt veicināt struktūrālo reformu īstenošanu. Vēlos atgādināt, ka skatoties uz OECD publiskotajiem skaitļiem, viņi regulāri izvērtē struktūrālās reformas savās dalību valstīs, tad ir vairākas Eirozonas dalību valstis, kas ir veikušas apjomīgas struktūrālās reformas. Varbūt tāpēc, ka saņēma spiedienu no tirgus, no programmām, bet viņi to izdarīja. Un tad ir citas valstis, kas nav bijuši krīzē pakļauts e, šādam spiedienam un nav veikušas e, dažas reformas, kas tika ierosinātas OECD publikācijās. Un situācija um, tur nav tik atšķirīga no tām struktūrālām reformām, kas tiek apstiprināts katru gadu pu Eiropas pusgada ietvaros uz uh, valstīm attiecinātos ieteikumos. Nu, jāsaka, ka diemžēl šo uh, reformu īstenošana notiek ļoti pasīvi, bet mums nav citi uh, instrumenti mūsu uh, rokās, un šajā ziņojumā 41. Uh, lapspusē ir tieši atsevišķa sadaļa par struktūrālām reformām, un kādas tad mēs vēlētos tās redzēt. Tad, kad starptautiskajam valūtas fondam bija uh, jāiesniedz viens uh, no savām, viena no savām nodaļām par ekonomikas attīstību pasaulē, Tad eh, dažas no reformām atstāja īstermiņā negatīvu ietekmi un tikai vēlāk rada pozitīvo ietekmi. Tāpēc atvesošanās izmantošana šajā eh, kontekstā būtu ļoti noderīga. Jā, paldies. Tālāk Fabio De Māsī, kungs, goja vārdu. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Vice. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji, kungs, That, um, more favorable employment conditions would not translate into. Jūs runājat par inflāciju un arī par algu pieaugumu un uh, augstām darba spēka izmaksām. Vai jums uh, ir, uh, vai jūs esat novērojis kādu sakarību arī starp sak struktūrālajām reformām, un vai tas, piemēram, arī ietekmē darba koplīgumu slēgšanu un sarunas par tiem? Kopš 2012. gada 7% eh, no um, tirgus tiek finansēti, 7% tātad tiek finansēti ar obligācijām, un pēc tam bija arī uh, Eh, piemēram, vairāk uzņēmumu pārpirkti, un tas pēc tam nerezultējās ar investīcijām. Cik optimistiski jūs esat noskaņots, runājot arī par kapitāla tirgus ietvaru, un mums patiešām ir nepieciešams papildus investīcijas, lai varētu atrisināt produktivitātes trūkumu problemātiku. Uh, Tālāk runājot par Transparency International ziņojumu, es varētu šeit uh, citēt, ka Mario Draghi pasākumu veiksme tika minēta arī slepenās uh, vēstulēs, uh, kas cirkulēja starp ECB un Itāliju, bet Daiselblūma kungs teica, ka tas tātad Daisalblūma kungs te izteicās, ka tas ir eh, saistīts ar ļoti um, stingrām makroekonomiskajām normām, un um, es zinu, ka ECB arī sagatavoja ziņojumu par nošķīrumu no monetārās un starp monetāro un ekonomisko politiku, bet jūs nevarējāt šo ziņojumu publiskot, ņemot vērā arī tādu zināmu konfidencialitāti. To release uh, such a um, uh, study or legal opinion, and the client certainly can release such a study. Would you be... Vai tātad uh, ņemot vērā tādas kā klienta un uh, jurista attiecības nebija iespējams šī pētījuma rezultātus publiskot? Uh, jā, liels paldies. Es jau minēju, ka bija arī struktūrālās reformas, kam uh, nebija cerēti augļi, kam bija negatīva ietekme, un Tas nav nekas jauns, tas arī ir minēts visos pētījumos, kas tika veikti par panākto progresu, ņemot vērā šo reformu ieviešanu. dalību valstis, kurās bija šīs programmas vai uz kurām tirgus izdarīja lielāku spiedienu, tās veica uh, struktūra reformas pirmām kārtām tieši darba tirgū. Uh, Tas notika Spānijā, Portugālē, Grieķijā ļoti ievērojamos apmēros. To vajadzētu vienkārši uzsvērt, bet mūsu prognozes ņēma vērā uh, gan uh, darba spēka izmaksas, uh, gan arī, piemēram, uh, dažādas uh, iekšējās problēmas, inflāciju jo nevienmēr ir nepieciešams papildus finansējums. Mums ir jādomā arī par to, kādi galvenokārt dalība valstīs ir inflācijas cēloņi. Mēs a, skatāmies, kas notiks tālāk. Mēs ceram, ka galu galā a, tas izlīdzināsies, situācija izlīdzināsies un jāsaka, ka ir a, samazinājušies arī bezdarba rādītāji. Runājot par ne, nefinanciāliem uzņēmumiem, Eh, kam parasti ir eh, daudz eh, likviditātes, liela likviditāte un tiek izma, izmantota arī skaidra nauda, lai izmaksātu dividendes. Nu, nav tā, ka tā būtu ļoti ierasta prakse, kā piemēram ASV kur ir ārkārtīgi arī liela šo pašu akciju proporcijam. Eiropā tāda situācija nav novērota. Gribētu teikt, ja mēs runājam par investīcijām uzņēmēju darbībā un arī par uh, Uh, investīcijām nekustajamajā īpašumā, būvniecības sektorā. Uzņēmē darbībā ir bijušas patiešām ievērojams investīcijas, kas jau gandrīz ir sasniegušas pirms krīzes līmeni, bet savukārt nekustamajā īpašumā investīcijas ir daudz zemākas nekā pirms krīzes. Tātad mēs varam teikt, ka investīcijas kopumā nav vēl atguvušas pirms krīzes uh, rādītājus. Uh, Un mums tā tad ir jādala, jā, jāmēģina sadalīt pa sastāvdaļām eh, kopīgās investīcijas, lai saprastu īsti, kur problēma slēpjas. Un fakts ir tāds, ka mūsu, politikas, mūsu politika ir eh, samazinājusi, eh, piemēram, aktīvu uh, izmaksas mūsu politika ir uh, bijusi labvēlīga uzņēmējdarbībai. Un jūs arī uzdevāt jautājumu par MOT lēmumu un Dragī kunga uh, uzstāšanos un ka tur bija pirms tam vēstules, kas tika sūtītas valdībai. Nē, nu nebija tā, ka kaut kādas vēstules cirkulēja tajā brīdī, kur jūs pieminējāt, nu varbūt e, e ir runa par kādu citu epizodi, bet nu ne jau mēs te varam runāt par e, emotīvu. Jā, bet pētījums, e, saka Dimasīkungs. Jā. Es, protams, izteicos par to, ko jūs šeit citējāt no ziņojuma. Paldies zaļo vārdā Svens Gīgalds lūdzu. Konstancija kungs, laipni lūgti mūsu komitejā. Es jums un arī pāriem kolēģiem novēlu priecīgas lieldienas. Pirmām kārtām tomēr veltiet nedaudz laika, lai varētu precīzāk atbildēt uh, Fabio de Masī kungam, vai jūs esat plānojuši arī publicēt uh, minēto pētījumu. Es gribēju dalīties savās pārdomās un arī dzirdēt jūsu viedokli par to visu. 2015. gada beigās Daudzas lielākās Eiropas bankas uzrakstīja vēstuli ECB, lai tām būtu, nu, lai pret tām būtu varbūt eh, nedaudz citādā attieksme runājot arī par eh, kapitāla prasībām saskaņā ar otro pīlāru. Un notika arī konsultācijas ar uzraudzības iestādēm. Un Galu galā tas viss rezultējās priekšlikumos, ar kuriem tagad mēs varam iepazīties. Tas arī ir novedis pie tā, ka uh, kapitāla prasības par 155 miljārdiem eiro tagad ir kļuvušas vaļīgākas. Un šādas uh, politiskās intervences, kas nav sakņojušās uzraudzības mehānismos īstenībā, uh, Uh, liek sarosīties uh, visām iesaistītajām pusēm, uzdodot jautājumus par ECB piekopto uh, politiku. Tādēļ Transparency International pieprasīja, lai ECB publicētu visus ar politikus, visu ar politiku saistīto sanāksmu protokolus, visas tātad sanāksmes, kas ir notikušas ar ieinteresētajām pusēm. Un vai jūs varētu uzņemties atbildību, runājot par godīguma pārskata atbildības un uh, caurskatāmības prasībām, ko izvirzīja Transparency International. Es gribētu patiešām tādu precīzu atbildi punktu pa punktam, eh, un arī Fabio de Masi un Pervanš Pēres jau pieminēja šo pētījumu. Lūdzu, komentējiet. Paldies! Paldies, atbilde! Sākot ar pēdējo Demasī kunga jautājumu, es atvainojos, ka to nepieminēju. Varu teikt, šie dokumenti tiek aizsargāti, tie ir konfidenciāli ņemot vērā šīs attiecības starp juristu un tā klientu. Ja mēs gribētu uh, noņemt šo konfidencialitātes plīvuru, tad, eh, ja mēs pieprasīsim uh, spriedumus vai vērtējumus no citām, uh, citām iestādēm vai uh, citiem juristiem, te varētu konstatēt pārkāpumu. Nu, tas ir, tā ir atbild uz jūsu uzdoto jautājumu. Gīgolda kungam tagad atbildot. Runājot par MTI, mēs neko nedarījām. Jūs varbūt jau būsiet to dzirdējuši. Komisija nāca klajā ar paziņojumu, kurā tika teikts, ka mums vajadzētu otro pīlāru sadalīt eh, divās daļās. Runājot arī par vadlīnijām, tā tad mēs sakojam komisijas interpretācijai. Un jāsaka, zināmā, daļā, zināmā mērā viņi ir šīs interpretācijas autori. Un pretēji jūsu domām tā nebija ECB iniciatīva. Varbūt, ka komisijas dokuments jums ir paskrējis garām nemanīts, bet tas tā jā patiešām tika teikts. Mums tas bija ļoti svarīgs dokuments, un uh, prezidents Dragi arī uz to atsaucās kādā preses konferencē. Un jūs teicāt, ka paziņojuma interpretācija arī pieminēja uh, Bank of England darbību attiecīgajā gadā, un jāsaka, tā nebūtu nav tik slikta prakse, un Mēs te runājam par minimālo uh, dividendēs izmaksājumu summu, tātad MDI, MDA, un te ir noteikti patiešām uh, ļoti sarežģīti kritēriji, un ja, piemēram, banka nav guvusi pietiekami lielu peļņu un dividendžu izmaksāšana var uh, nodarīt kaitējumu tās kapitālai, tiek noteikts uh, šis minimālais dividendžu daudzums. 2015. gadā MDE līmenis tika noteikts izmantoja CRD un CRD4 un e, tika noteikti augstāki līmeņi nekā, piemēram, citās starptautiskās bankās. Un tagad Komisija ar savu priekšlikumu uh, ir šādu mehānismu apstiprinājusi un Un atsaucoties uz uh, Transparency International, mēs jau uz to reaģējām, Koreja kungs ar mums sazinājās, un Mums ir jāatskaitās Eiropas parlamentam, mēs to vienmēr esam apgalvojuši, mēs zinām, kādu uzdevumu mums ir jāveic, un, protams, mēs esam pēdējo divu gadu laikā ļoti pamatīgi uzlabojuši caurskatāmības rādītājus. Jāsaka, ka, ka visu valdes locekļu sēžu protokolu ir izlasām tīmekļa vietnē. Nu, es gribētu teikt, ka mēs esam ārkārtīgi caurskatām. Paldies! Pirms eh, dot vārdu kapels kundzei. Kolēģi, ja jūs izsacīsieties otrajā jautājuma kārtā, nerunājiet ilgāk par vienu minūtu, lai mums nebūtu milzīga kavēšanās. Paldies! Barbara Kapra. Barbara Kapela, paldies! Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja vietnieka kungs, jūsu uh, 2016. gada ziņojumā jūs uh, runājat par ECB aizdevumu programmu un Tātad no 80 uz 60 miljārdiem eiro tika pazemināts šis finansējums, un pagājušajā nedēļā jūs arī nācāt klajā ar pārsteidzošu paziņojumu, proti, ka jūsu bilance tiks samazināta, ka notiks tāda bilanču tīrēšana. Gribēju pavaicāt, vai arī ECB ir gatava samazināt bilances summu un tika runāts trešdien arī par burbuļiem akciju tirgu, vai jūs varētu arī uh, būt viensprāts ar šādu vērtējumu. Un Vācu finanšu ministrs pagājušā nedēļas nogalē valetā teica, ka Eiropas eh, šīs eh, drošās obligācijas, viņa prāta, nepiedāvā nekādu papildvērtību. Un, ja mēs runājam par tādas eh, sa savstarpēju nevajadzīgu atkarību starp valstīm un bankām, ko jūs varētu runāt, lai samazinātu valstu obligāciju risku? Un runājot arī par tādu Eiropas slikto banku uzraudzību, es to vērtēju la labvēlīgi, un Vācu finanšu ministrs arī to minēja, un šis stabilitātes mehānisms man šķiet ļoti vērtīgs, bet es gribēju pavaicāt, ko jūs teiktu par situāciju Portugālē, jo Portugāle ir piedzīvojusi grūtus. Uh, Uh, laikus. Uh, Klaus Rēlings Jēnā teica, ka Portugāles augstie parādi viņu patiešām padara nervozu. Un arī ir vairākas uh, visai nestabilas bankas Portugālē. Es gribēju pavaicāt, vai arī tur nevajadzētu šādu stabilitātes mehānismu izveidot. Paldies! Thank you. Jā, paldies jums. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu par bilanču apmēru un, un to nākotni lēmums vēl nav pieņemts. Amerikāņu federālā rezerves sistēma nav devusi nekādu mājienu, ka būtu kaut kāds nodoms pakāpeniski samazināt bilances tātad kopapmēru tas, tātad mums tas, tas horizonts līdz eh, šie vecpapīri eh, būs, eh, tātad, būs pienācis to atmaksas brīdis, laika nogrieznis vēl ir daži gadi, un tad arī automātiski mm, būs šis samazinājums iepirkuma apjomā, bet šobrīd mēs turpinām iepirkt vēl līdz septembrim, tad tiks pieņemts lēmums par nākotni. Uh, Bet nu, ir ierastā kārtība, kādā mēs eh, mūsu mm, tātad, bil, tātad bilancē ļaujam nokristies, eh, iepirkšanu uzsākot, jo, lai pārdotu mm, jau priekšlaicīgi, eh, pirms tātad vērtspapīru tātad, termiņš iestājas, tas samazinātu šo obligāciju uh, cenu, kā arī šo te atdevērtības pieaugumu. Un tāpēc šai ziņā tas, tas piesardzības princips ir tāds labāk vēlāk nekā par ātru. Bet, nu, laika gaitā būs, būs samazinājums tik tiešām, jā. Ierunājam par, par burbuļiem un, un burbuļu plīšanu. Uh, Nu, īsti nezinu, ko jūs ar to gribējāt eh, pateikt, bet mēs esam skaidri norādījuši savos izdevumos, savās publikācijās, finanšu stabilitātes pārskatos, ka Eiropā šobrīd par burbuļiem nevar būt runa. Nekādā, nevienā nozarē, ne eh, akciju, ne vecpapīru tirgu, ne eh, dzīvojumā fonda tirgu. Ir tikai atsevišķi punkti, pat ne valstis, lokāli punkti, kur e, attīstība ir, ir tāda, tāda salīdzinoši dinamiskāka pār šiem te drošajām, drošajām obligācijām. Šeit mēs neko neesam sacījuši, un arī negrasos, es negrasos neko sacīt, te nav, nav pat ko sacīt. Šis jautājums vispār neatrodas, tā teikt, uz, uz galda. Ir kāds, e, ir šis pētījums, ko e, Eh, ir veikusi tātad ECRB zinātniska konsultatīvā komiteja, bet tas nav pētījums par tā dēvētajām eiro obligācijām. Tas ir eh, tāds hipotētisks instruments, ko piedāvā eh, šī konsultatīvā grupa. Un tās nav šīs drošās obligācijas šī vārda klasiskajā izpratnē. Un tas tā nav ECB darīšana. Mums par to nav nekas pat piebilstams. Paldies! E, nu, tagad otrais jautājumu rauns. Lūdzu visus ievērot vienas minūtes likumu un arī aicinu vicepriekšsētāju kungu atbildēt pēc iespējas kodolīgāk. Sāksim ar Gabrielu Mato, ETP vārdā. Jā, priekšsēdētāji, paldies, vicepriekšsēdētāji kungs, Eiropas centrālbankas tātad nostāju Eh, ir, ir bijusi izšķiroša tajā, ka Eirozonā atkal esam nostājušies uz izaugsmes takas, joprojām ir vērojami atsevišķi riski eh, jaunā ASV administrācija un tās tirzniecības politika, vienotā tirgus eh, lūzums, ņemot vērā Brexitu. Uh, procentu likmju nākotnes jautājums, turēšana vai pazemināšana, vai jūs varētu lūdzu apstiprināt, par kādu laika horizontu jūs apmēram runājat tieši jautājumā par procentu likmi pārskatīšanu iespējamo. Vēl par bankām, vai jūs varētu ko vēl vilst tieši par bankām? Vai jūsu priekšlikums drīzāk ir jautājumus risināt strikta dalībvalstu līmenī. Un tad vēl par inflāciju. Atsevišķos reģionos inflācija pārsniedz 2%. Kādi pasākumi jums ir padomā, domājot par, par šī riska novēršanu? Tātad īsi par kādu laika apvārsni mēs, mēs runājam Eh, runājot par kādām iespējamām pārmaiņām mūsu monetārajā politikā. Nesam uzņēmušies nekādas saistības, neko nesam solījuši, ka mēs kaut ko darītu. Mums ir mūsu šī brīža eh, nostāja, ko nesenā Eiropa padome atzina joprojām par labu esam, un mēs paredzam, ka tas tā arī turpināsies. Mēs prognozējam to, ka eh, viss attīstīsies apmēram atbilstoši pamata scenārijam. Uh, Un šeit mēs neesam neko sākuši prātot domāt, ka kaut kādā, kādā noteiktā brīdī uh, varētu pienākt uh, pārskatīt, laiks pārskatīt likmes. Ja? Mm, tā tad situācija būs tāda, kas paģērēs likmi pārskatīšanu, to noteikti darīsim. To pašu varu sacīt arī par inflācijas šo te uh, mērķi, pusotru procentu. Uh, Tas nav tāds atsevišķi ņemams skaitlis, tam līdz iet šie 0,7% pamata inflācija. Mēs jau zinājām, ka šie 2% ir, ir tā, tā mākslīgi pievilkti ar, ar tādiem statistis, statistikas tādiem paņēmieniem. Ja runājam par atsevišķām valstīm, tad tā ir pirmkārt Irija un Spānija, kurām noteikti, noteikti eh, nāktu par labu tāds Eiropas līmeņa eh, kāds regulējums savas situācijas tālākā uzlabošanā. Tālāk vārds eh, Petrā Perējam, S&D vārdā, lūdzu. Jā, liels paldies, saka Pereiras kungs. Vicepriekšstādātāja kungs, iesākumā vēlos pasvītrot to, cik svarīgi ir tieši monetārā politika. Uh, Eh, kā to īsteno Eiropas centrāla banka. Eh, laba monetārā politika eh, nodrošina atgriešanos pie stabilitātes, atgriešanos pie izaugsmes, un mums ir būtiski šeit turēties pretī um, dažādiem spiedieniem, ietekmēm un, un, un noturēt kursu. Aktīvu iepirkšanas programma šeit ir ārkārtīgi nozīmīgs instruments paņēmienu šīs stabilitātes nodrošināšanā un ir valstis, kas te nav pietiekami pārstāvēts. Īstermiņā tas vēl varētu būt saprotams, bet atsevišķās, atsevišķās valstīs situācija ir tāda, ka aktīvi netiek iepirkti tik intensīvi kā no citām valstīm, un tas var novest pie no nu, tādiem mākslīgi radītiem nelīdzsvariem. Ir runājumi par MDL. Eh, cik jūsuprāt ir eh, būtisks eh, šis, šis jautājums, cik tas ir neatliekams, cik steidzami būtu šeit rodams Eiropas līmeņa risinājums par šiem šajā jautājumā? Kā garantēt to, ka dalība valstis rīkojas saskaņoti? Jā, paldies, atbildēšu angļu valodā, ceru, ka neņemsit to ļaunā. par eh, šo aktīvu iepirkšanu. Nu, šeit eh, nav, nav mums atšķirīga vai tāda specifiska attieksme pret atsevišķām valstīm. Mums ir kopējie griesti, eh, runājot par, par parāda, parāda emitentiem, un, ja runājam par Portugāli, tad Portugāle jau 10. un 11. gadā bija tas emitents, no kura mēs pirkām valdības parādzīmes uh, ievērojamā apjomā, un uh, mums ir spēles noteikumi, kas mums ir saistoši, ka nedrīkstam pirkt tikai no kāda viena noteikta emitenta mūsu šīs programmas garumā, un mēs ik pa brīdim pārkalibrējam uh, šo sistēmu, lai iepirkšana varētu turpināties um, un nepārsniegtu šo uh, no, no viena emitenta iepērkamo parādzīmju apjomu. Un, ja skatāmies uz ciklu kopumā, uz, uz, uz šo programmas mūža ciklu, tad, tad eh, visas eh, pamazām eh, programmā iesaistītās valsts tuvojas šiem, šiem grieztiem. Ir runājam par NPL, par non-performing loans, par šo Eiropas līmeņa regulējumu Tas eh, bija viens no secinājumiem, ko izdarīja neformālais ekofins eh, Maltā un vicepriekšsētājs Dombrovskis eh, preses konferencē beigās norādīja, ka patiesi komisija tagad strādās, lai sagatavotu stratēģiju šādu, nu, aptuvenu schēmu, kā, kā valstu līmenī būtu jārisina jautājums par sliktajiem kredītiem aizdevumiem. Tā kā Eiropas līmeņa regulējums šeit nav prognozēts. Paldies Tomam Vanden Kindleram vārds ETP vārdā. Paldies, uzdošu savu jautājumu Nīderlandiešu valodā. Jā, vairākas reizes tika pieminēts Transparency International ziņojums un tika runāts par jūsu instances pārskatu uzraudzību un arī caurskatāmību un jāsaka, ka populistiskie izteikumi uh, Um, kas bieži vien ir dzirdēti, uh, ļoti spēcīgi kontrastē ar uh, šo ziņojumu un jāsaka, ka uh, Ukraiņu priekšsēdētājs Kontāreva ir pat uh, iesniedzis savu uh, atlūgumu, jo viņam tika draudēts, un es gribēju uzdot tagad trīs jautājumus. Pirmām kārtām, uh, Vai jums šķiet, ka šī ir tāda ne, ne, nepietiekami niansēta kritika, kas apdraud jūsu sistēmu un jāņem vērā, ka, piemēram, uh, šo politiku piekopja neatkarīga banka. Otrām kārtām, ja mēs runājam par ECB bankas dažādām lomām krīzes laikā, piemēram, sarunas ar trojku un banku uzraudzību, varbūt, ka to varētu labāk uzdot eh, darīt citām aģentūrām, lai jūs varētu pietiekam labi uh, turpināt darboties kā neatkarīga banka. Un trešām kārtām. Uh, Amerikāņu likumdošanas priekšlikums uh, Vai eh, tas varētu kaut kādā veidā arī ietekmēt ekspostu monetāro uzraudzību, runājot par auditiem un cita veida mehānismiem? Paldies. Well, uh, nu, pavisam īsi. Jā. Tas ir monetārās savienības centrā šis princips, ka uh, centrāla banka ir neatkarīga struktūra. Un ja mēs raugāmies uz, uz to inflācijas cipariem, un, un tautsaimniecības rādītājiem kopumā, tad nu, nevar noliegt to, ka Eiropas centrāla banka ir īstenojusi tādu monetāro politiku, kas eh, mm, atbilda eh, tā brīža situācijai, eh, vajadzībām, apstākļiem, un to es ilustrēju ar skaitļiem savā ievaduzrunā, un mēs noteikti turpināsim strādāt, lai normalizētu situāciju Eiropā nu, šie, šie uz, uzbrukumi, tīkojumi pēc mūsu neatkarības kāda kumosa, nu, tie, tie ir uzbrukumi tam pašam svētākajam, tam pašam principiāli svarīgākajam, kas, kas raksturo mūsu, mūsu institūciju, tā kā tas ir jāuztver nopietni. Ja runājam par uzdevumiem, ko veicam, nu, tā nebija sagadīšanās, ka 100, 127. pantā pamatlīgumā uh, ir paredzēta iespēja, ka pāraudzība varētu kā funkcija tikt uzticēta centrāla bankai. Un šķiet 2003. 4. gadā, ja labi atceros, nu, tādu tekstu, dokumentu, kurā tieši kā reiz iztirzājam iespējamās priekšrocības un trūkumus šādai uh, Eh, šādai premisei, ka, ka lūk, centrālbanka īsteno pāraudzību. Un eh, mūsu padome lēma, tātad, ka, ka izskatās, ka lūk, esot labāk šo, šo funkciju tomēr piešķirt centrālbankai. Tas bija pirms krīzes. Kas bija pēc krīzes? Eh, vairākas valstis nodalīja šo pāraudzības struktūru. Uh, bija nodalījušas šo pāraudzības uh, funkciju no, no centrālbankas, bet pēc krīzes uh, atgrieza pāraudzību kā, kā savas centrālbankas funkciju. Un eh, Doda Frenka lietā šis eh, akts arī tam, tam ir kā, kā vēl viens pierādījums un, un arguments. Ja runājam par mūsu līdzdalību trojkā, nu tas tagad ir, ir, ir eh, iekalts likuma plāksnēs, tā teikt, starpvaldību nolīgumos, piemēram, par ESM. Un mēs to vienkārši ievērojam, respektējam. Visbeidzot, Nu, nezinu, nezinu, kas tur īsti notiek ASV šobrīd, kādā stadijā tur ir tie visi likuma projekti, bet tas, ko pamanīju laikrakstos un veselās divās federālās rezerves sistēmas amatpersonu runās, tas mani dara bažīgu būtu tiešām satraucoši, ja šādas idejas sākt izplatīties arī šeit. Tagad vārds Katalīnām Ivanām, es un D vārdā. Katalīna. Ivana kungs. Runāšu rumāņu valodā, ja neņemat to ļaunā. Kā esam tam bijuši liecinieki vairāku gadu garumā, esam atkal atgriežušies uz tādas stabilas izaugsmes ceļa, pat neskatoties uz to, ka ir augsts bezdarbs. Lai ko būtu darījusi Eiropas centrāla banka, tas risinājums, tas rezultāts ir ļoti trausla tāda bikla šī saimnieciskā izaugsme. Pieticīga, lietojot neitrālāku apzīmējumu. Un uh, mans jautājums uh, ir par mandātu, kas jums ir uzticēts. Uh, salīdzināsim to ar amerikāņu federālās rezerves sistēmas mandātu. Vai um, Mm, šis, šim jūsu mandātam nebūtu jābūt plašākam, ietekmēt arī nodarbinātības eh, politiku, saimniecisko politiku eh, līdzās eh, tām, tām funkcijām, ko paredz jūsu šī brīža mandāts. Jo finanšu sistēmai ir jābūt tādai, kas, kas darbojas pilsoņu interesēs, kas nodrošina pieejamus kredītus, Nu, tas būtu tikai loģiski, ja jūsu mandātā šīs papildu funkcionalitātes būtu salīdzinot kaut vai, teiksim, ar tiem pašiem amerikāņiem. Jā, nē, nu, tas, kas pamatlīgumā ir uzrakstīts, tas pamatlīgumā ir uzrakstīts. Mēs neapšaubām vai nesaukstāmies par to, kas tur ir vai nav uzrakstīts. Uh, to lemj eh, politiķi, parlamenti, kas, kas uh, attiecīgi arī slēdz šos pamatlīgumus. Tas arī viss. Jā, tiešām īsa kodolīga atbilde. Eh, beidzamais eh, jautājums Tomasam Manavār, CTP. Jā, paldies. Pirms eh, mēneša mums bija iespēja būt Frankfurtē ECB e uz vietas, un bija ļoti auglīga diskusija. Viena lieta gan man vēl ir palikusi. Globālās struktūras ir sastarpēji saistīts. Ja Fed saka, ka um, procentu likmes e, mēreni augsts, tad ECB ir jābūt līdzīgai virzībai. Nu, skaidrs, ka ne identiskai, bet tomēr līdzīgai. Ir taču visādi eksperta grupējumi, kas taisa dažādas prognozes, kas notiks, jā, būs tas un tas. Un ja mēs uh, sasniedzam plānoto 2% inflācijas līmeni, Mēs runājam par šo kakofoniju, kas ECB ir. Jā, protams, ir atšķirīgs nostājas, bet ja rodas atšķirīga nostāja un e, netiek atzīts e, kopējs virziens, tad ir apdraudēta ilgspējība. Es e, nesaku, ka ir pilnībā jāaizliedz atšķirīgu viedokļu paušanu, nebūtu nē. Ne Bet nu nevar būt tā, ka ar baumām radās, rodas satraukums tirgu, jo viena lieta, kas mums ir vajadzīga, ir, eh, lai var paļauties. Thank you very much uh, for. Paldies. First. Jā, jā, paldies par šo jautājumu. Pirmām kārtām mums te Eiropā monetārā politika ir sava, neatkarīga. Mums nav jāskatās mutē, fediem. Uh, Eh, mēs eh, savu likmi politiku īstenojam, ir bijuši eh, laika periodi, kad būtiski atšķirušās procentu likmes vienā un otrā Atlantijas krastā, atbilstoši situācijai uz vietas, tautsēmniecībā uz vietas, ņemot vērā pamat inflācijas rādītājus, citus parametrus Uh, Fedi reaģē uz uh, uh, šīm te pieauguma tendencēm pamata inflācijā. Pie mums tie vēl eks, eksistē tikai hipotētiski. Kur pretī pie amerikāņiem jau ir pirmās pazīmes par, par, par to, ka šī pamata inflācija pieaug. Un, nu jā, katrā, ka mums ir sava, savs mandāts, viņiem ir savs, un uh, šeit negribētu jums piekrist, ka pastāvētu kaut kāda kakofonija vai disonance. Nu, paskatāties, pasakojiet mūsu preses konferencēm, kur tiek viennozīmīgi pausta tā pozīcija, kas atbilst centrāla bankas tātad, padomas pozīcijai, diskusijām, sarunām, kas tajā ir notikušas. Un, ja sekojat līdzi presei, uh, Eh, tad arī tur noteikti pamanīsit, ka eh, izkristalizējas viens tāds eh, konkrēts viedoklis, kur varbūt diskusijas un, un, un, un, un domstarpības par niansēm, bet lielos vilcienos šī pozīcija ir izrunāta, pārunāta, saskaņota, argumentēta, un tāda tā tiek atspoguļot arī mūsu publikācijās, mūsu, mūsu mm, uzstāšanās. Uh, nav šeit eh, tāds balsu koris, kas, kas eh, cenšas vienu otru pārkliegt. Eh, mūsu vēstījums ir konsekvents un, un saskaņots vismaz mūsu oficiālajos dokumentos. Paldies! Fernandesa kungs, es un D. vada. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Tātad prieks Eh, jūs redzēt, vicepriekšsādātāja kungs mūsu vidū, paldies, ka ieradāties. Viens jautājums par eh, noguldījumu depozītu garantiju sistēmu. Eh, tātad garantija Banku Savienības efektīvai darbībai vēl nav politiski izdiskutēta šeit parlamentā, vēl padome nav sacījusi savu galvādu. Uh, Izskatās, ka komisijas sākotnējā priekšlikumā tiks izdarīta, izdarīti grozījumi, ka nevarēs apstiprināt šo pilnas tādas, nu, pilna nodrošinājuma modeli ar daļēju, daļēju nodrošinājumu modeli un, un šo te riska tādu izlīd, iz, ļoti ierobežotu riska tādu izlīdzināšanu. Uh, Uh, mūsu skatījums ir, ka šī kavēšanās šajā sarunās ir ļoti negatīva vērtējuma. Kāds ir jūsu skatījums? Uh, paldies. Mēs esam publicējuši savu vērtējumu par komisijas sākotnējo priekšlikumu, tieši par šo EDIS, par noguldījumu aizsardzības uh, priekšlikumu. Un tur viss ir pateikts. Tātad ir termiņš 2024. gads šķiet, kad lūk Eh, vajadzētu jau darboties īstai, patiesai noguldījuma aizsardzības sistēmai Eiropā. Tā kā līdz tam vēl ir jānonāk mm, soli pa solim, un mēs esam jau norādījuši, ka tiešām vēlētos, lai līdzīgi kā pie amerikāņiem eh, šeit būtu mm, tā, tā īpaša, paredzēta īpaša kredīta līnija, kas eh, tad garantētu uh, gad, būtu kā garants gadījumos, kad um, līdzekļi ir, ir jānoraksta, kad eh, jānoraksta zaudējumos. Um, nu, mēs esam publiski uzstājušies ar šo pozīciju, un tāda tā ir un paliek joprojām. Uh, mēs, eh, to es arī pozitīvi, pozitīvā kontekstā minēju savos ievadvārdos. Mēs ar interesi sekojam uh, tam, kā attīstās diskusijas šeit parlamentā, un uh, ar interesi raudzīsim, kāds būs padomes gala lēmums. Kad vispār izskanēja šī doma, ideja par banku savienību, tad mums jau bija uzreiz skaidrs priekšstats, kas būs nepieciešams tātad šis tā finanšu atbalsta, resolution mehānisms un depozītu noguldījuma aizsardzības sistēma. Un priekšsēdētājs, nu vēl vienu jautājumu, ja? Dos Santosa kungs vēlas ko vaicāt. Jā, paldies, tiešām vicepriekšsēdētāji, dargais draugs. Eh, es labprāt uzdotu pāris jautājumus, bet tik daudz laika mums nav. Tāpēc turpināšu Fernandeša kunga iesākto par uh, noguldījumu aizsardzības uh, sistēmu. Redziet, sabiedriskā doma ir, ir, ir tāda, ka nu, sabiedrība principā uh, ir, ir, ir izbrīnā ieplētus acis par visiem šiem plāniem. Uh, ka tas būs tagad tas trešais pīlārs, un uh, jūs uh, viennozīmīgi iestājaties par, par šo pīlāru, un jūs ieskatā, kas ir tie būtiskākie šķēršļi šī pīlāra reālai izveidai, uh, kas ir tie galvenie bremzējošie faktori, lai šāds trešais pīlārs taptu, uh, garantējot uh, šo finanšu stabilitāti. Nu, mm, va, varam zīmēt, varam minēt, kāpēc valstis ietur tādu vai citādu pozīciju. Es ar to negribu nodarboties. Ir bijušas diskusijas, kas ir, kas, kas ir jāuztver kā riska pārdale, kas ir kā riska tāda izlīdzināšana un Uh, vienkārši loģiski ir tas, ka šādai banku savienībai ir nepieciešams šis noguldījuma aizsardzības elements. Un mm, vēl kas jāpiemin - šī noguldījuma aizsardzības schēma, sistēma ir būtiska kā tāds uzticēšanos uh, ģenerējošs elements. Uh, mēs nevaram tā naivi iedomāties, ka viss tagad vairs neviena bankā nebankrotēs. Uh, Ehm, un, un, un nekad nebūs ehm, jānoraksta aizdevumi ehm, kā neizpildīti. Ir tātad būtiski ģenerēt šo te uzticēšanos, padarīt noguldīšanu par pievilcīgu, racionāli, ekonomiski pamatotu izvēli, mm, lai ne, ne, nesakotu bā, tātad, pār, denomināciju maiņas risks, un tas ir būtiski, lai tālāk varētu attīstīties arī kapitāla tirgus savienība, lai cilvēki varētu pirkt, pārdot vērtspapīrus visur vienotā tirgus teritorijā, lai nebūtu pamata vairs, vairs šādiem bailīgiem pieņēmumiem par, par to, ka ir tāds risks, citāds risks. Stabilitātes uzticēšanās garantēšana, lai taptu šāds paties, reāls, dziļš eh, vienotais kapitāla un banku tirgus Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, eh, ka pavadījāt ar mums gandrīz divas stundas, sniedzāt mums eh, labu ieskatu situācijā, novēlim visu to labāko. Ar jums visiem paldies par piedalīšanos, par labiem jautājumiem un labu disciplīnu. Tagad došu vadības grožus Simon kunga rokās un piekto darba kārtību punktu skatīsim. Okay, Kolēģi, turpinam ar piekto punktu. Eiropas Savienības 2018. finanšu gadu vispārējais budžets. Referents Zigfrīds Murašans no budžeta komitejas. Jūs piedalāties mūsu e, komitejas sanāksmē, lai izteiktu vispārējus e, ievadvārdus un par mūsu komitejas lomu darbā pie šī dosie. Tātad vispirms uh, referentam piecas minūtes, nu, tad mūsu komitejas referentam, kurš vēl nav iecelts, arī būtu piecas minūtes. Š šobrīd ir tikai ēnu referenti. Nils Torvalds vienīgais, kurš ir izvirzīts. Cits politiskās grupas nav izvirzījuši ēnu referents. Sāksim ar budžeta komitejas referentu. Jums vārds uz piecām minūtēm. Jā, paldies priekšsarētāji. Paldies arī kolēģiem, ka aicinājāt mani kā pagājušā gada budžeta komitejas referents strādāt arī pie nākamā gada budžets. Jāsaka, ka Šobrīd sāku ar vizītēm specializētajās komitejās, lai prezentētu manas prioritātes un lai uzklausītu, protams, e, kolēģus, e, kādas ir jūsu nozaru specifiskās prioritātes e, jūsu atbildības jomās. Šī ir daļēji man atgriešanās mājās, varētu teikt, jo esmu arī aizvietotājs šajā ekon komitejā. Esmu sagatavojis ziņojumu par vadlīnijām budžetam. To mēs pieņēmām marta plenārsesijā Strasbūrā ar nelielu pārsvaru. Un vadlīnijās es sacīju, ka mans viedoklis ir tāds, lai politiskās prioritātes nākamā gada budžetā būtu izaugsme un nodarbinātība, un otrkārt iedzīvotāju drošība. Pirmā prioritāte - izaugsme un nodarbinātība. Tā ir jābūt galvenai prioritātei budžetā, jo pēdējo divu gadu laikā visi resursi, kas mums bija pieejami, tika veltīti migrācijas un bēgļu krīzes risināšanai, bet, protams, ekonomiskā situācija pati no sevis neuzlabojas. Un tāpēc es arī sacīju, ka šobrīd ir īstais brīdis vairāk koncentrēties uz ekonomikas stiprināšanu, uz investīciju trūkuma Eh, iztrūkuma mazināšanu, izmantojot tos resursus, kas mums ir pieejami, lai veiktu investīcijas infrastruktūrā, inovācijā, MVU, jauno uzņēmēju atbalstam, kosme programmā, kas atbalsta MVU, apvārsne 2020, Connecting Europe Facility, jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, kas, eh, kā man zināms, ir svarīgi daudziem kolēģiem šai komitejā. Es vēlētos, lai visi šie pasākumi tiktu sti tik stiprināti nākamā gada budžetā. Tāpat es arī atbalstu ekonu atzinumu pēdējā gadā, kas bija sagatavots, sakot, ka ir jāstiprina arī Eiropas pusgads. Par drošību, kas ir man otrā prioritāte, kā jūs zināt, resursi, kas mums ir pieejami trešajā iedaļā, ir ļoti ierobežoti jautājums, kā mēs varam sasniegt maksimumu uh, tērējot tos ierobežotos līdzekļus, kas mums ir. Jautājums ir sarežģīts, nu, protams, 28 eh, dalību valstis ir atbildīgs, tāpat Eiropola, Ežast, Frontex, JASO, un, protams, arī Austrum partnerību un Dienvidu partnerību. Tagad par Ekondos J, par EFSI vispirms. Kā jūs zinat, ir priekšlikums, ka FCI tiek pagarināts un FC2 tiks uzsākts 18. gada jūlijā. No budžeta perspektīvas, kā jūs zināt, komisija ierosina papildināt 1,1 miljārdu Eiropas garantijās. 150 miljoni nāktu no nepiešķirtām rezervēm, 500 miljoni no finanšu instrumentiem kā CF un 450 miljoni no plānotajiem ieņēmumiem. Parlamenta referentu viedokļi ir tāds, ka nevajadzētu eh, apgriezt līdzekļus CEF, un mēs ierosinām 650 miljonus eh, eiro ņemt no nepiešķirtām rezervēm no MMF un 450 miljonus Uh, miljonus no neto pozitīviem ieņēmumiem. Saskaņā ar pārskatītajiem saistību um, aprēķiniem FC1 mēs paredzam 1,9 miljārdu um, apropriācijās saistībās un 1,5 miljārdus FC2.0 ietvaros 2018. gadā. Otrakārt, par eh, tādām finansēšanas eh, programmām kā Fiskālis un Periklis. Protams, ka tur ir nepieciešams eh, atbilstīgas apropriācijas, lai varētu finansēt šīs programmas, kas arī būs prioritārs, manuprāt. Treškārt, par trim aģentūrām kas ir jūsu atbildības jomā. M mēs vēlamies uzsvērt ka šīs aģentūras netiek pilnībā finansētas tikai no ES budžeta. Tās tiek daļēji līdzfinansētas no dalību valstu puses un arī daļēji no iekasētām iemaksām, nodevām. Tā kā eh, viņu budžets veidojas no dažādiem avotiem. Tas, protams, nozīmē to, ka Eiropas Savienības budžets nesedz pilnībā šo aģentūru darbību. Un tas ir svarīgi īpaši EBA gadījumā, kas uh, ir aģentūra, kurai jāpārceļas no uh, apvienotās karalistes uz Eiropas Savienības teritoriju. Un ņemot vērā, ka Eiropas Savienība nav vienīgā, kas finansē EBA, kā es sacīju, viņus līdzfinansē arī uh, Um, dalību valstis un um, nodevs, ko aģentūras iekasē no nozares, tātad ir skaidrs, ka arī pārcelšanās izmaksas nedrīkst būt uh, pilnībā sedzamas no Eiropas Savienības budžeta. Protams, ka jāskatās, kāda būs vienošanās uh, ar apvienoto karalisti pārejas periodā, ja būs jau kādas uh, izmaksas eh, nākamajā gadā eh, saistībā ar EBA pārcelšanos, ja tikai vēlāk tas sāksies, un noslēguma attiecībā uz izmēģinājumu projektiem. Kā jūs zinat, visi kolēģi ir aicināti iesniegt eh, izmēģinājumu projekts, un es labprāt, protams, iesniegtu un atbalstītu vairāk projekts, es aicinu iesniegt pēc iespējas vairāk projekts, lai mēs varam atbalstīt vislabākos. Dosie galā versijā mēs varam iesniegt tikai tādus projektus, kur ir iepriekšējais novērtējums jau bijis no komisijas puses. Tātad, ja jūs plānojat iesniegt kādu projektu, protams, arī turpinājums, ja ir kāda projekta, kas jau tiek finansēta, tas ir jāiesniedz ja vispirms uz sākotnē izvērtēšanu komisijai. Trešais mājas ir termiņš tam un pēc tam no projektiem, kas eh, saņems labu novērtējumu eh, A vai B no komisijas puses, tad mēs eh, diskusijās ar citām politiskajām grupām izvēlēsimies labāko izmēģinājumu projektu finansējumam. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem, man nepacietību gaidu diskusijas ar jums. Ne tikai tagad, bet arī visa gada gaitā. Šis ir tikai mūsu sadarbības sākums. Thank you. Paldies! Tā kā nav neviens cits ref, eh, līdzreferents iecelts, kā tikai ALDE, plus, nu, pirmo reizi ekon komiteja ALDE ir pirmā grupa, kas runā. Un pēc tam būs brīvā mikrofona procedūra. Nils Torvalds pirmais. Paldies priekšsarētāji. Dažādajās diskusijās, kas šobrīd notiek dažādās komitejās un apakškomitejās Eiropas parlamentā, varētu sacīt, ka ir ļoti daudz vienotu ideju, runājot par 18. gadu budžetu un par to, kas vēl ir tikai pie apvāršņa. Un tas, ko kolēģis Murašans sacīja par prioritātēm izaugsmē un nodarbinātību, es domāju, ka lielākā daļa piekritīs. Mēs zinām, ka investīcija iztrūkums ir liels un iespējas Eiropas parlamentam mazināt šo iztrūkumu ir, nu, varbūt 2-3 mm salīdzinot ar uh, lielo attālumu šīm jūdzēm, kas ir jāsamazina. Kā mēs zinām no esošajām diskusijām par FC1 un FC2, FC1 vēl nav spējis izdarīt visas tās lietas, ko mēs e, cerējām, ka tas izdarīs, tad, kad komisija uzsāk visu šo projektu. Neiedzināšos detaļās par trūkumiem, sacīšu tikai to, ka bija visdrīzāk tāds mazliet stulbs lēmums no mūsu puses, no Eiropas iestāžu puses, es domāju, ka uh, lēmumiem FC fonda gadījumā ir jābūt vienbalsīgi pieņemtajiem. Un līdz ar to nekāds lēmums nevarēja pieņemt, jo visi locekļi nespēja vienoties par atšķirīgajiem projektiem, uh, un tādējādi ehm, arī netika pieņemts lēmums. Mēs zinām, ka daļa no FC daļa ir labi organizēta. Kapitāla, budžeta kapitāla pārlikšana uz sākumu posmu un mazajiem vidējiem uzņēmumiem tas bijis ļoti sekmīgi. Nu, ja, teiksim, tas netika varbūt pieprasīts gluži sekundžu laikā, tad tomēr ļoti īsā periodā. Mēs zinām par plāniem mazināt finansējumu Connecting Europe Facility un paņemt vairāk līdzekļus no Eiropas eh, Savienības budžeta būtu ļoti problemātiski mums visiem jo mums jau ir budžets, kurš no struktūrālā viedokļa ir tāds satelīta budžets, kur e, manevrēšanas iespējas kļūst aizvien mazāks, un Britiem aizējot e, šī manevrēšanas iespēja būs vēl ierobežotāka. Un satelīti e, lidinās apkārtam bez mūsu kontrolas mēs visu laiku prasām no apvāršana 2020 līdzekļus atgriezt budžetā. Šo prasību nesam e, redzējuši lielā entuziasmu uztveram dalību valstīs. Kāpēc gan likt kaut kādu naudu budžetā, ja tā vietā var paņemt e, kaut ko pretī no budžeta? Bet apvārsne 2020 tomēr ir veiksmes stāsts Mums gan ir problēmas ar dažām struktūrām tur. Bet es domāju, ka mēs esam lielā mērā viensprātis attiecībā uz budžetu kopumā. Thank you, Nils, and the catch the eye. Paldies, un brīvā mikrofona procedūrā Pervanša Beres pirmā. Jā, paldies. Paldies referentam, paldies ēnu referentam. Nu, vēlos respektēt šeit pieņemto kārtību, tāpēc eh, sacīšu paldies mm, kolēģi jums par priekšlikumu. Tad, kad eh, frakcijas nominē savus eh, referents, tad es arī tādu secību ievērošu. No, e... Labi, labi. Paldies, dargais kolēģi, par to, ka uzsvaru likāt uz izaugsmu, uz nodarbinātību, ka īpaši pievērsāties e, šobrīd notiekošajiem darbiem, e, e, to, ka, ka vēl ir nepieciešams progress, ka ir jā, jāsekmē diskusijas, tātad sadarbības starp līdzreferentiem, lai tātad šo, šo potenciālu maksimāli izpildītu un pieņemtu labu kvalitatīvu budžetu Es vēlos atgriezties pie trīs aspektiem, kas ir, ir, ir būtiski mūsu komitejai un, un, un arī principā, runājot par budžetu. Pirmkārtām šī EBA, e EBA jautājums, tas ir tāds neparasts. E, par to tika spriests un diskutēts jau pagājuši gadu. E, tika spriests par to, kādam būtu šīs aģentūras budžetam, ka tam ir jābūt nākotnē vērstam ar, ar ierēķinātiem nākotnes apsvērumiem uh, un, un ka ir tā gudri jālem par to, kā šī aģentūra darbosies, uh, un te vajadzētu tā kā šo procesu pamazām jau noslēgt, mm, ievērojot finansēšanas uh, noteikumus. Eh, es saprotu, ka, kas ir motivējis jūs eh, par labu tādam vai citādam eh, akcentam, citādam tādam vērtējumam, bet tik tiešām ir jāatgriež pie jautājuma par aģentūras budžeta, budžetu, lai tā varētu tiešām labi, efektīvi funkcionēt mm, lai tā nebūtu tāda fiktīva aģentūra. Un visbeidzot, ir mums nepieciešams, eh, nepieciešama pār, pārliecība, garantijas eh, par to, ka lēmumi tiek pieņemti uz eh, ekspertu, tādu, uz, uz objektīvu ekspertu slēdzienu pamata, lai tie nebūtu politiski motivēti. Tas ir būtisks priekšnosacījums, jo darbs pie, pie, pie, pie šī jautājuma Finance Watch ir, ir, ir, ir uh, būtisks, uh, lai, lai šī vērtēšana, šī pāraudzība notiktu objektīvi. Uh, paldies! Paldies, Alfredam vārds! Jā, es vēlētos uzdot jautājumu referentam Viņš interesanti te, stāstīja par izmēģinājumu projektiem no Eiropas parlamenta. Vai jūsuprāt ir iespējams veikt izvērtējumu attiecībā uz to, kā pilotu projekti, kas nāk no Eiropas parlamenta, ir tikuši attīstīti? Jo visi zin, ko jūs vai es esam izdarījuši vai ierosinājuši. Bet vai būtu iespējams tāds visaptvarošs pārskats par to, kas jau mēnešiem un gadiem tiek attīstīts šajā jomā? Tas mums dot arī labāku e, ieskatu, kuras lietas darbojas un kā mēs varam e, izteikt tādus priekšlikumus, lai tiešām šīs lietas attīstītos tam paredzētajā virzienā. Paldies! Svens nākamais sarakstā. Paldies! Tad, kad mums ir šīs ekonomikas budžeta komiteju debats, tāds vilinājums, eh, turpinām šīs debats, kas ir parlamentā kopumā, un šobrīd ar eh, Brexit tūmā esošo šis vilinājums ir vēl lielāks, un visi zina, ka var apšaubīt to, vai budžeta struktūra jau šobrīd atbilst 2020 eh, mērķu sasniegšanai. Mēs daudz naudas tērējam lietām, kas neatbilst gluži tam, ko vēlamies sasniegt nabadzības apkarošanā un citās jomās. Un paredzot kādas uh, iespējamos trūkumus, mēs jau varam iepriekš nospraust pareizās prioritātes, un tāpēc debats būs ļoti um, saspringtas un kā mēs paskaidrosim vēlētājiem, ka mēs tērējam tik daudz līdzekļus neilgspējīgai lauksaimniecībai, bet mums trūks līdzekļus ieguldījumam e, ilgspējīga un uz e, nākotni orientētām investīcijām. Kas attiecas uz mūsu pašu prioritātēm? Es domāju, ka mums šeit jābūt piesardzīgiem, lai ESA aģentūras turpinātu efektīvi strādāt, un mums ir jārunā par to, uh, kā izmantot šo pārmaiņu brīdi, lai šīs aģentūras, uzraudzības aģentūras eh, strādātu efektīvāk, kas attiec uz kapitāla tirgus savienību un arī prudenciālu uzraudzību. Un visbeidzot, mēs ar Eurostat un līdzlikumdevējiem diskutējam par nākotnes statistikas programmu. Parlaments ir spējis nosaukt veselu virkni prioritāšu, un sadalot budžetu, mums varbūt vajadzētu ņemt vērā to, ka prioritātes, par kurām sen jau esam balsojuši, tiek arī Eurostat uh, ievērotas. Un jā, vēl viens punkts. Mēs daudz ko esam uh, darījuši fiskālā sadarbības jomā, arī izmeklēšanas komitejas kontekstā, bet tomēr mēs konstatējam, ka ir daudz problēmas ar sadarbību uh, starp nacionālajiem tiesību sargājušām iestādēm. Un, ja mēs varam kaut ko ar budžeta starpniecību palīdzēt dažādām e, tiesību sargājušajām iestādēm, un jo īpaši uzraudzības iestādēm, tad es domāju, tas būtu labs ieguldījums, ko Eiropas budžets varētu darīt. Paldies! Paldies, Sven! Vai vēl kāds no klātesošiem kolēģiem vēlas kaut ko sacīt? Brīvā mikrofona ietvaros? Nē. Tad atgriežos uh, pie referenta. Lūdzu. Jā, paldies. Vispirms uh, atbildot uh, Nils Torvalds sacītējam. Protams, ka ir jāuzlabo um, FC darbība, un tas ir tas, ko mēs ar FC2 arī cenšamies panākt, salīdzinot ar FC1. Protams, par EBA un uh, aģentūrām, ko Pervāns Berešs uh, e, pareizi atzīmēja, to mēs ņemam vērā, un par Brexit. Tas jau nenotiks nākamgad. Uh, Līdz ar to mēs nesagaidām, ka nākamgad eh, Eiropas Savienības budžets eh, izjutīs īpaši ietekmi šai kontekstā. Apvienotā karalists joprojām nākamgad būs Eiropas Savienības dalība valsts ar visiem pienākumiem, bet, eh, protams, ar Britu aiziešanu, ja mēs secināsim, ka būs jūtama ietekme uz budžetu saistībā ar EBA vai ar zāļu aģentūru, tad kā referents par 18. gadu budžetu esmu gatavs iestrādāt eh, to budžetā par izmēģinājumu projektu. Eiropas komisija katru gadu publicē sagatavošanas darbību un izmēģinājumu projektu izvērtējumu, un mēs kā deputāti, protams, vēlamies sekot līdzi pašu ierosināto projektu attīstībai, bet nelabprāt sekojam visu izmēģinājumu projektu attīstībai. Bet es vērsīšos pie komisijas, vai viņi varētu atsūtīt mums šo dokumentu um, tieši mums, jeb viņi eh, tikai publicē to, un tur mums pašiem jāmeklē ir. Un ja viņi to nesūtīs mums, tad es aicināšu to darīt. Tāda ikgadējas izvērtējums par eh, mūsu ierosinātajiem pilotu projektiem, eh, nu, katrā ziņā komisija veic šādu izvērtējumu. Atbildot Svenam Gīgoldam, pavisam īsi, Sven, es sacīju, ka investīcijas infrastruktūrā, inovācijā, jo tieši tās ir tās jomas, kas padara mūsu ekonomiku stiprāk, noturīgāk pret krīzi un orientētāk uz nākotni, tam ir jābūt mūsu budžeta prioritātēm. Protams, ka ja būs labāka infrastruktūra un mūsu ekonomika balstīsies vairāk uz pētniecību un inovāciju, tad būs lielāks ieguldījums izaugsmē un virzībā uz eh, ilgspējīgāku darbvietu izveidi nākotnes, nākotnē vērstā skatījumā, kā jūs sacījāt, tam ir jābūt eh, vienam budžeta pamatnostādnēm, un es tam pilnībā varu piekrist To mēs arī ņemu vērā, protams, arī par nepieciešamību turpināt optimizēt EZA eh, eh, šo uzraudzu, uzraugošo aģentūru darbību. Tas arī viss no manas puses un turpināšu labprāt eh, diskusiju ar šo komiteju. Paldies, Ur Murisana kungs. Mēs vēl neesam sagatavojuši kalendāru turpmākajām aktivitātēm, bet komisija ir paredzējusi 24 mājā pieņem budžeta dāmi. Tagad seko sastais darba kārtības punkts. Sekto obligāciju Eiropas ietvars mūsu referents ir Bērns Lūke. Šodien mums būs pirmās diskusijas ekonu komitejā. par CB, jeb sektajām obligācijām. Jāsaka, ka pēdējā laikā mēs esam redzējuši e, šādus tādus interesantus notikumus šajā sakarā un tiek domāts par tādu paneiropas ietvaru e, CB un 2015. gada septembrī jau e, bija pirmās bezdelīgas šajā jomā un tieši tādēļ būtu tikai loģiski, ka mēs arī tam pievēršamies un Eh, bija arī vairākas tikšanās ar eh, referentu un ēnu referentiem. Un tagad došu vārdu referentam 7 minūtes Lūkas kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi! Jūs esat saņēmuši eh, ziņojumu uzmetumu un papildinot ziņojumā minēto, gribēju apkopot savas atziņas un ieteikumus runājot eh, par parlamenta darbu. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par tirgiem eh, CB, eh, tie patiešām darbojas labi, un Eiropas regulējums tur ir visai minimāls. Un jāsaka, ka šīs obligācijas arī labi pārcietušas finanšu krīzi un jāsaka, ka tās neradīja tik daudz problēmu kā e, valstu obligācijas un ir jāsaka valstis, ko varētu apzīmēt kā tādus tradicionālus tirgus, kas izmanto CB tādā tradicionālā veidā un jāsaka, pat vairāk simtgadus šādi tirgi eksistē, ir radušies arī jauni un, protams, tie nekur nepazudīs, tie arī vēl vēl nāks klāt gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs. Visos šajos tirgos likumdošanas ietvers uh, ir izstrādāts nacionālajā līmenī un tas ir ļoti dziļi iesakņojies arī dalību valstu maksāt nespējas tiesībās. Protams, ir arī šādas tādas atšķirības, uh, runājot par CB izmantošanu un ir eh, vērojama arī tāda eh, heterogenitāte runājot par CB emitēšanu. Un uh, to ļoti augstu, šādu viendabīgumu ļoti augstu vērtē tieši investori, un jāsaka, ka tirgos ļoti daudzas investīcijas notiek pateicoties CB arī pārobežu režīmā. Un tagad uh, rodas jautājums, nu kas tad vispār šeit būtu jāregulē Eiropas likumdevējam, ja jau viss darbojas tik labi. Bet ja mēs runājam par sektajām obligācijām, tās ir drošas un ir arī pietiekami veiksmīgi izmantotas. Uh, Un jāsaka, līdz ar to šādas obligācijas finanšu tirgu likumdošanā bauda tādu prioritāru statusu un tas e, bieži vien tiek e, veicināts arī likumdošanā un jāsaka, ka sektās obligācijas e, nav iekļautas arī citā uh, likumdošanā, un eh, tas tiek minēts arī ECR eh, e likumdošanā, un runājot par PVKIU, eh, risku svēršana attiecībā uz CB ir patiešām iespējama ņemot vērā uh, dažādas prioritātes un privilēģijas, Tomēr Eiropas likumdošanas arhitektūrā joprojām nebija tādas precīzas definīcijas, kas tad ir sēktās obligācijas, un šo obligāciju veiksme ir eh, rezultējusies eh, jaunās idejās, jaunās domās, ko tad varētu ar CB gal galā finansēt, ja mēs runājam par tradicionāliem finanšu produktiem, valstu obligācijām, eh, to aptvērums tiek palielināts, un, piemēram, ir iespējams arī eh, šajā sektajā portfelī, seguma portfelī iekļaut arī kredītus MVU, kā arī konkrēta veida investīcijas, tāpat kā arī patēriņa kredītus. Mēs te runājam par tādiem um, obligāciju veidiem, kam ir augstāks risks nekā aizdevumiem un valstu obligācijām. Līdz ar to rodas risks, ka ECB savas veiksmes dēļ eh, varētu tikt izmantot biežāk nekā tas ir nepieciešams, bet mēs varētu šādas privilēģijas piešķirt tikai tad, ja produkti ir patiešām droši un nevar nest līdzi sistēmiskos riskus. Tieši tālāk manās acīs ir nepieciešams ļoti labi formulēt, kas tad īsti ir sektās obligācijas un ievērojot šo definīciju, izstrādāt vienotus kritērijus šādu obligāciju emitēšanai. Bet, protams, ir eh, jādomā par eh, šis, eh, šī mehānisma izveidi, protams, konsultējoties ar nacionālo likumdevēju. Ja mēs runājam par cita veida uzņēmēja darbības vai valsts aktivitātēm, kam ir augsts risks, mums ir ļoti skaidri jānodala tomēr definīcijas, jo institucionālais uh, ietvars, eh, kas attiecas uz saktajām obligācijām, nebūtu tā automātiski jāpārnēs uz cita veida vērtspapīriem, eh, kas, piemēram, nebūs saktās obligācijas, bet, piemēram, ESN, eh, jeb Eiropas nodrošinājuma parādzīmes, un Jāņem vērā arī, e, kāds seguma portfelis ir emitējošās bankas rīcībā. Uh, Un, protams, atsevišķos gadījumos to var izmantot, finansēt infrastruktūras projektus vai arī uzņēmēju darbību. Bet šeit, eh, runājot par ESN, jeb Eiropas nodrošinājuma parādzīmēm, varbūt uz tām, tām nevajadzētu piešķirt tikpat daudz privilēģiju kā tradicionāli saktajām obligācijām, jo m, mm, parādzīmēm varētu būt tomēr augstāks riska potenciāls lietām, līdz ar to nevajadzētu baudīt tādas pašas privilēģijas finanšu tirgos kā CB. Es te esmu arī uh, uzskaitījis vairākus piemērus, bet ņemot vērā to, ka man nav pārāk daudz laika atlicis, ja mēs runājam par um, dažādu veidu obligācijām, uh, seguma portfelī ir iespējams uh, arī uh, pagarināt maksājuma termiņu, runājot par. Uh, pagarināšanu uz noteiktu laiku un uh, balstoties uz uh, konkrētiem nosacījumiem. Un, ja, piemēram, galvotājiem nav izredzu konkrētā brīdī saņemt atpakaļ savu naudu, šo maksājumu termiņu var pagarināt, bet nevajadzētu būt tā, ka emitents varētu kontrolēt, kurā brīdī tad eh, šī obligācija ir jāizmaksā. Uh, Un tas varētu radīt atkal tādas sistēmiskas ķibeles, ko būtu grūti pārvarēt. Tādēļ attiecībā uz ESN esmu piedāvājis visai stingru normu kopumu. Paldies, priekšsādātāji. Pagaidām viss. Paldies. Tagad Zikfrits Mūresans, kas uzstāsies Darījuši Rozātī vietā. Paldies priekšsēdētāji nu dien Darījuši Rozātī, kas ir ETP grupas ēnu referents. Nevarēju tagad ierasties. Gribēju pateikties Berntam Lūkēm par sagatavoto ziņojumu. Rosātī kungs visā visumā to atbalsta. Uh, Un, protams, tas ir ļoti svarīgs ziņojums, lai e, varētu palīdzēt izveidot tādu paneiropas sekto obligāciju ietvaru un e, CB tiek izmantotas aizvien biežāk kā finansējuma avots kredīta institūtos. Uh, un jāsaka, ka ilgtermiņa izaugsmai un attīstībai tas ir ļoti liels ieguvums. Bet, ja mēs runājam par tādu preferenciālu attieksmi par privilēģijām, kas ir atvēlētas obligācijām, Eiropas likumdošanā mums vajadzētu tam pievērst vairāk uzmanības. Jāsaka, ka CB nav tādas universāli precīzas definīcijas, un pašreizējā obligācija likumdošana ir eh, sadalīta pa vairākiem likumdošanas aktiem, ir arī dalību valstu kompetences, ir sevišķi runājot arī par uh, uzraudzības līmeni. Un mums tādēļ vajadzētu arī padomāt, vai ir uh, atbalstām izveidot uh, Uh, dalību valstu nacionālo, uh, tātad nacionālos sakto obligāciju tirgus. Un varbūt, ka mums nevajadz. Es domāju, ka ar šo uh, pašiniciatīvu ziņojumu mēs varētu arī sniegt ieguldījumu komisijai, bet tā gan vēl nav izstrādājusi savu likumdošanas priekšlikumu. Jāsaka, ka vajadzētu garantēt turpmāku standartizāciju, lai varētu noteikt arī minimālo līmeni eh, sektajām obligācijām un radīt labākas spēles noteikums. Harmonizācijai ir jābalstās uz jau um, esošajām schēmām, tajā pašā laikā ņemot vērā dalību valstu īpatnības. Tagad deviņās dalību valstīs tiek uh, izmantoti 90% no saktajām obligācijām, tādēļ citi, uh, citu dalību valstu tirgi patiešām varētu izmantot savu potenciālu aktīvāk. Un Rosātī kungs visumā atbalsta uh, referenta pieeju un ir jāizstrādā vadlīnijas tajā pašā laikā nepadarot striktākus jau dalību valstīs spēkā esošos standārtus. Uh, Un uh, mēs arī atbalstam um, ATI rekomendācijas, bet ir arī vairākas detaļas, kuras vajadzētu vēl vairāk precizēt, runājot arī par ķīlu izsniegšanu. Un uh, e, Rosātīkungs lūdza, lai es jums nododu tālāk e, to, ka viņš piedāvā pievērsies īpašu uzmanību arī seguma portfeļa sastāvam un uh, kritērijiem, kas ir jāievēro emitējot šādas obligācijas. Bet mēs domājam, ka tas noteikti ir nopietnas motors investīcijām. Lielas paldies visiem! Paldies! Alfreds Sants, sociāldemokrāta grupas vārdā, paldies! Sākumā gribēju uzteikt mūsu referentu, viņš patiešām ir labi pastrādājis. Un viņš arī organizē vairāk tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, kas man šķita ļoti vērtīgas. Jāsaka, ka CB jau ir pierādījuši sevi praksē un to izmantošana ir atmaksājusies. Tā ir ļoti laba metode, lai piesaistītu finansējumu un uh, Jāsaka, ka līdz šim tas ir piet, ļoti aktīvi norisinājies nacionālajos tirgos, un Dānijā un Vācijā it sevišķi tie tiek uzskatīti par ļoti nozīmīgiem investīciju instrumentiem. Kādēļ mums ir nepieciešama tāda paneiropas pieeja? Es domāju, ka. Uh, mēs varētu reaģēt līdzīgi kā savulaik Džimijs Kārters sakot, ja kaut kas nav salūzis vai sabojājis, to nevajag mēģināt par katru cenu salabot. Tādēļ ir jāsaprot, kur tad šeit būs pievienotā vērtība, ja komisija izstrādās tādu likumdošanas priekšlikumu, kas radīs pan Eiropas bāzi Protams, mums ir jāturpina izmantot CB kapitālu tirgu savienībai, nevajadzētu izmantot uh, tādu universālu recepti, Un jāsaka, ka jaunajai struktūrai varētu būt nopietni trūkumi, ja, piemēram, kapitāla tirgu savienībā netiks iekļautas CB. Jāsaka, ka ne visas uh, iesaistītās puses uh, atbalsta šādu direktīvu, kas piekārs tādu kā um, atpazīšanas zīmi, uh, Eiropas zīmi šīm saktajām obligācijām. Komisija ir jau veikusi vairākus konsultāciju kārtas un uh, referents uh, piedalījās uh, sanāksmēs ar iesaistītajām pusēm. Es pats arī esmu organizējis vairākus tikšanos divpusējā kārtībā. Jāsaka, ir dalība valstis, kurās joprojām šis, šis sekto obligāciju tirgus ir ar lielu potenciālu, kas nav izmantots. Tagad, ja būs izveidots likumdošanas ietvars, arī šīm dalība valstīm būs tāds kā pāraugs, kā gatavs lekāls, ko izmantot. Bet direktīvai ir nevajadzētu būt pārāk dīktējošai un eh, strīktai, nosakot to, kas ir jādara dalību valstu tirgiem. Un ir jābūt tādai pieejai, kas ir balstīta uz konkrētiem principiem, kā to min referents. Varu viņam piekrist. Un jā, ļoti labi ir jādefinē, kas tad ir e, šīs saktās obligācijas, jo to tādu kā preču zīmi, saktu obligāciju preču zīmi nevajag e, steigties piekarināt jebkuram finanšu instrumentam. Vai mēs te runāsim par hipotekām, vai par hipotekām un valstu obligācijām, bet vai e, ta, tas arī attieksies, piemēram, uz kustamo īpašumu tādu kā uh, Eh, kuģiem. Viss tas ziņojumā ir pietiekami labi atrunāts eh, un arī paskaidrojums ir gan vērtīgs. Bet katrā ziņā mums vajadzētu patiešām būt piesardzīgākiem un biežāk ieklausīties um, interesētajās pusēs. Un, ja tiek piedāvāts jauns instruments, kas attiecas eh, uz Eiropas nodrošiem paradzīmēm, es nezinu, no kurienes tas ir gal galā nācis. Un es nezinu, vai uz to attieksies tikpat groda struktūra, kā to patiktos domāt referentam. Nu, katrā ziņā mums ir vēl jā. Konsultējas ar iesaistītajām pusēm un jādiskutē, bet jau tagad gribēju pateikties ar referentam par labi sagatavot ziņojumu un nepacietību gaidu nākamās diskusijas. Alfrēd! Paldies, Alfrēd! Jā, tagad vajadzētu uzstāties uh, Korai, Korai van Ņuvenhausenai no Alde grupas, nu, viņas nav klāta, no Alde grupas vispār neviens nav ieradies, tādēļ došu vārdu Migilam Džiegasam no Gulē. Nē, viņa arī nav klāta un neviens viņu neaizstāja. Nu, tad Svens Gīgolds zaļo vārdā. Danke, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Um, first of all, uh, thanks to the rapporteur for the inclusion. Paldies referentam par eh, tādu pretīm nākošu pieeju, cenšoties iekļaut eh, visus viedokļus, visas pozīcijas tādā ļoti kodolīgā, skaidri saprotamā tekstā. Vēlējos eh, sacīt tikai to, ka mūsu nostāja un pieeja te būtu stipri līdzīga. Tiešām uzskatām, ka ir būtiskāki jautājumi un problēmas, kas jārisina Eiropas finanšu regulējuma, Eiropas finanšu tirgos. Uh, tā, la, tā salīdzinājumā ar šiem te eh, sektajām obligācijām nesam uh, saņēmuši nekādus argumentus vai neapgāžamus pierādījumus tam, ka šeit ir tāds tūlītais eh, risks, uh, kas, kas kuru katru brīdi materializēsies, ka kaut kas pilnīgi noteikti nefunkcionē. Tā kā noteikti šis nav neatliekami risināms jautājums. Jebkurā gadījumā šis satvers, proti finanšu kapitāla tirgus, uh, varētu būt tikt precizēts, koriģēts, kādi uzlabojumi varētu būt eh, iespējami un nepieciešami, bet ne neatliekami. Vēl sacīšu to, ka mums ir eh, jāsargās, nu tas ir, tas ir, nu tāds zīmols, eh, tāds lozungs, kas ir, kas ir jāsargā, kur jāsaglabā tā, tā tīrība, uh, Um, neliekot zem, zem šī nosaukuma pārāk daudz dažādus atsevišķus elementus un mehānismus, jo um, pieaugot sistēmas sarežģītībai pieaug kaut kādu nebūšanu vai, vai kļūmju risks. Un ar, šādu, ar šādām atrunām tiešām varu sacīt, ka mm, šāda skaidra piesardzīga pieeja sevi attaisnos Un uh, tas būtu labs tāds arguments, uh, pierādījums diskusijā par, par eiropeizācijas procesa pamatotību. Vēl norādīšu to, ka šajā kontekstā, šajā, šajā satvarā um, mm, šis te jautājums, kāpēc tad mūsu sektās obligācijas tiek aprēķinātas, ir pierēķinātas uh, kā, kā tāds pienesums, ienākošs faktors Eiropas mehānismos. Ja šis instruments uh, Eh, nekā, tā tad ir, ir bez trūkumiem, eh, kāpēc tad eh, ir, ir šie aprēķini? Nu, tad, tad turēsim šos instrumentus atsevišķi, atstatus no aprēķinu bāzes. Par to lūk būtu jārunā. Tas būtu papildu stimuls um, labi funkcionējoša finanšu modeļa tālākai uh, precizēšanai, labs uh, tāds sākumā arguments, uh, tālākai diskusijai par to, kāda tad būtu visobjektīvākā, precīzākā aprēķinu bāze šai, šai, šai finanšu atbalsta, finanšu glābšanas sistēmai, Financial Resolution vadī Eiropā, noregulējuma sistēmai. Zināma konverģence šeit ir iespējama, es to nenolīdzu, nenoliedzu, tāpat arī varbūt atsevišķi stila apsvērumi, uh, šeit būtu vērā ņemami. Kāpēc gan šeit sākt ar, ar brīdinājumiem, turklāt diviem? Nu, tas ir tā, tā aizdomīgi, satraucoši. Drīzāk jautājums te pēc būtības ir par to, kādu nostāju, tādu stilistiski, tādu emocionālu nostāju mums kā Eiropas parlamentam ieņemt. Bet tā tie ir stila jautājumi, noformējumi jautājumi. Uh, tādā principiālā līmenī aicinu turpināt darbu tikpat kolēģiāli. Tā kā pan Štorks kundze no FDD nav, tad Anemans kungs. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu holandiešu valodā. Ik eh, zal het rapport en de ENF zal het rapport met een gunstig. ENF uh, eh, izskatīs šo ziņojumu gana kritiski. Uh, Un jāsaka, šeit patiešām tiek runāts par tādu obligātu harmonizāciju dalību valstīs, un jāsaka, tas varētu novest pie negatīvām sekām. Tādēļ šis ziņojums mani padara ārkārtīgi piesardzīgu. Jāsaka, ka jā, investīcijas, kas tiek sektas ar šīm sektējām obligācijām, jau pietiekam labi līdz šim ir sev pierādījušas praksē. Es nezinu, vai tādēļ mums vajag vēl kaut kāda Eiropas likumdošana. Ir brīvprātīga konverģence, kā ir minēts ziņojumā, ir caurskatāmība. Nu, ja viss ir tik skaisti, nu, kādēļ tad mums to visu tagad vajag apkopot? Un ETP te runā par eh, spēles noteikumiem, standartizāciju, integrāciju kapitāla tirgu savienībā. Un ja eh, šeit nekas netiks eh, tā ļoti tālajoši mainīts, es varētu ziņojumu atbalstīt, bet Eiropas Savienībai ja tā patiešām gribētu tikai definēt integrāciju, caurskatāmību un spēles noteikumus visās jomās, ja tā aprobežotos tikai ar to, tā noteikti būtu daudz noderīgāk. Paldies! Paldies Anemans kungam, brīvā mikrofona procedūrā Pervanš Beres. Paldies. Šeit mēs runājam par ļoti tādu specifisku struktūru, arhitektūru. Referents to jau norādīja. Te runa par uh, produktu, kura, kura lietojums Eiropā atšķiras, uh, tie, tie ir geogrāfiski, tā intensitāte, tas uh, netiek lietots vienādi intensīvi. Un tāpēc ir jautājums, pamatots jautājums, um, cik pamatot ir šeit ievos, ieviest kādu vie, vie, vie, vienotu režīmu. Es uh, saprotu, ka referenta, uh, referents lietas par labu paša piedāvātajam otrajam variantam, ehm, bet ir, ir, ir būtiski šeit kaut kādas nepelnīt, tādā nepelnīti subjektīvi kaut kā izrādīt kaut kādu labvēlīgāku attieksmi pret, pret tādu vai citu risinājumu. Uh, Mm, saktās, eh, saktu obligāciju tirgus eh, tā tad ir jā, jāvērtē, vai nepieciešama Eiropas, e, nepieciešams Eiropas līmeņa eh, regulējums, cik tas ir pamatoti, kāda ir šī pievienotā vērtība. Un, lai nonāktu pie šī slēdziena, no nu, šeit ir jāturpinās sarunām, ir, ir nepieciešams izlemt, vai būtu spēcināma Eiropas pārādzības eh, sistēma, attiecinot to arī uz, uz, uz, uz šīs kategorijas finanšu produktiem. Paldies, Pervanša. Vai vēl kāds no citiem kolēģiem vēlas izteikties? Nē, nav. Tad atpakaļ dodu vārdu referentam. Jā, paldies par konstruktīvajiem un lielākoties pozitīvajiem komentāriem par ziņojuma projektu. Es nedomāju, ka mums ir lielas viedokļu atšķirības, tāpēc eh, noslēguma izteikumus um, varu pietiekami īsi izklāstīt, kas attiecas uz EBA. Tad šeit es vēlētos uh, atsaukties uz principiem, kas ir eh, vērsti uz to, ka ļoti piesardzīgi un taupīgi, varētu teikt, eh, pakāpeniski vēlākā direktīvā iestrādāt kāda veida regulējumu sektām parādzīmēm Eiropas līmenī. Uh, Es domāju, ka tas lielākoties tomēr būtu jārisina nacionālā likumdošanā, kā līdz šim tas ir bijis. To pašu es domāju arī par uzraudzību. To es saku rēģējot uz pervanšu berešu sacīto. Ja šīs sistēmas un ietvari ir nacionāli un tiem ir cieša saistība ar nacionālo maksātnespējas regulējumu, tad tikai loģiski ir, ka īpašo uzraudzību veids e, nacionāla līmenī. Kas attiecas uz European Secured Notes un Alfreds Sant kritiskajiem izteikumiem, to es saprotu. Es arī nebūtu neapgalvoju, ka šis produkts e, var e, lidot pats saviem spēkiem, tā teikt Bet, protams, ka ir svarīgi padomāt par šādas kategorijas produktiem kā tādiem. Un varbūt tas var būt temats otra atsevišķam ziņojumam vai atsevišķai likumdošanas procedūrai. Savā ziņojumā es vēlējos tikai izteikt šo nodalījumu starp tradicionālajiem, sektajiem vērtspapīriem, ja parādzīmēm, uz ko būtu jākoncentrēs, un citām iespējām mācīties no tā, uh, kā šo sekmīgo rezultātu no sektējiem, eh, sektējiem obligācijām eh, pārnest uz citiem instrumentiem. Tas nav mēģinājums iekļaut šeit visu ko, bet gan eh, sagatavot parlamentu, abus līdzlikumdevējus, kādā vēlākā brīdī par to padomāt. Svena Gīgolda sacītājiem varu praktiski pilnībā piekrist tas, ka no aprēķinu bāzes būtu jāizslēdz, e, šeit e, tam es varu piekrist, bet tur ir nepieciešams normatīvs e, solis. Ir jāpaskatās mums, no kā sastāv šī aprēķinu bāze, vai tur var izņemt ārā šīs saktās obligācijas vai nē. Es domāju, tas varētu būt ārpus šīs pašiniciatīvas ziņojuma Eh, mandāta. Un tas mums paliks tad eh, citam. Par lielāku detalizācijas līmenī vecu pīrošanā. Jā, es ierobežojumu sev attiecībā uz over-collateralization jēdzienu. Es tomēr uzskatu, ka mums ir jārīkojas balsoties uz iepriekš noteiktiem principiem Līdz ar to es nevēlētos šajā ziņojumā vairāk teikt, eh, kā vien to, ka ir nepieciešams eh, veikt eh, pietiekamu nodrošinājumu, bet es netaisos detalizēti atrunāt, kā tas ir darāms. Tas būtu jāatstāj nacionālajā līmenī. Vai, vai tur ir jāņem vērā, piemēram, nacionāla līmenī nekustama īpašuma tirgus situācijas e, vai savādāk. Es domāju, ka mums, kā Eiropas likumdevējiem, no šīs uh, diskusijas būtu jāturas. Tas, lai paliek nacionāla līmenī. Kas attiecas uz nodrošinājumu kopumu EPP sacīto? tur ir zināms pretruns, jo EPP teica, ka ir jāsaglabā elastīgums un jāņem vērā arī um, situācija nacionāla līmenī. Nu, kopumā varētu teikt, es liels pretruns nesaredzu. Es domāju, mēs labi varēsim sagatavot, eh, sadarboties un paldies visiem kolēģiem, kas uh, ieguldīja darbu, lai iepazītos ar uh, projektu un uh, iesniedz savus komentārus. Paldies! Termiņš grozījumiem 27. Eh, aprīlis, 29. maijā skatām šeit un pēc tam plenāra sesijā. Citi jautājumi sadaļā nekā apskatāma nav. Ar to arī 8. punktā informēja, ka Mūsu nākamā sanāksme būs 24. aprīlī no 15.15 līdz 18.30. Toreiz slēdzam sanāksmi.